Godātie deputāti, jauku pēcpusdienu visiem, dāmas un kungi, godātie kolēģi, godātie Nacionālo parlamentu deputāti un Eiroparlamenta deputāti, lūdzu sāksim mūsu šās pēcpusdienas darbu. Šās starpparlamentārās sēdes uh, darba kārtība, kurā tiekās dalību valstu parlamentārieši un eh, Eiropas parlamenta deputāti. Šajā sēdē mēs runāsim par iekšējās drošības un stratēģijas demokrātisko pārskatu atbildību. Un eh, šādā sastāvā mēs strādājam jau ne pirmo reizi, un tas priecē. Tas priecē, ka šādā fórumā mēs varam tikties no dažādiem parlamentiem, no dažādām palātām, apakšpalāts un augšpalāts, kā arī Eiropas parlamenta deputāti, ka mēs varam tikties šādā sastāvā, lai runātu par Eiropas drošības, brīvības un tiesiskuma telpu saskaņā ar Lisabonu līgumā paredzētajiem kritērijiem. Būs pagājuši jau gandrīz divi gadi, kopš spēkā ir stājies Lisabonas līgums, un eh, vēl jo aktuālāk šobrīd ir runāt par to, cik svarīgi ir šā līguma stāšanās spēkā. Jo šobrīd jau ir pilnīgi skaidrs, ka Eiropas procesu pašos pamatos un arī procesa gaitā vissvarīgākais ir tās iedzīvotāji. Uh, Mēs mēdzam teikt, ka Eiropas projekts un Eiropas darba kārtība balstās uz iedzīvotājiem, un tāpēc vēl jau vairāk ir ļoti svarīgi sadarboties Eiropa parlamentam un nacionālajiem parlamentiem. Un tomēr nevar pārāk zemu novērtē to, cik ārkārtīgi svarīga bija šī Lisabonas līgumā paredzētā Eiroparlamenta un dalību valstu parlamenta sadarbība, un tomēr tas mūsu dzīvi ir nedaudz sarežģījis. Sarežģījis tādā ziņā, ka Lisabonas līgums jau paredzēja visu lietu vienkāršošanu. Līdz ar to taisnība tā ir, bet tikai daļai taisnība. Patiesība varbūt vismaz no vienas puses raugoties, patiesībā tas ir mazliet pret parlamentu, dalību valstu parlamentu dzīves dažādošana un apgrūtināšana. Bet apgrūtināšana vārdu labākajā nozīmē, jo mums ir jāsadarbojās daudz ciešāk kā jau kad agrāk, jo šobrīd Eiropas politika, kurā mēs runājam par tiesiskumu, drošību un brīvības telpu. Šie jautājumi kļūst arvien aktuālāk un patiesībā tas ietekmē ikviena iedzīvotāja ikdienu. Robežu šķērsošana, pilsonības jautājumi, daudz citi jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi. Cīņa pret starptautisko noziedzību. Un eh, tas ir eh, tomēr saistīts arī ar katras dalību valsts īpašo situāciju, ar draudiem, kur šobrīd eh, darbojās globālā līmenī. Šeit mēs varam runāt par uh, par globālo noziedzību, par cilvēku tirzniecību, naudas atmazgāšanu, kriminālu noziegumiem, tirzniecību ar narkotikām. Līdz ar to mums ir jābūt kopīgiem drošības mērķiem, īpaši tas attiecās uz terorismu apkarošanu. Un, protams, runājot par iedzīvotāju brīvu pārvietošanos Eiropas iekšienē, tad tā ir visu Eiropas iedzīvotāju pamatbrīvība. Un tas ir saistīts ar to, ko tad dalību valstis dara ar savām iekšējām, pareizi sakot, ārējām, bet Eiropas iekšējām robežām. Mums ir cieši jāsadarbojās ar katras dalību valsts līguma pieņēmējiem un balstoties uz Eiropas darbības līguma kritērijiem, tad tam ir jānotiek um, drošības, brīvību un um, tiesiskuma telpā. Un tas ir saistīts ar 70. Eiropas darbības līguma pantu, un um, tas ir saistīts arī ar Eiropol darbību un ar Eirojust darbību. Tas ir sasīts arī ar policijas sadarbību un tiesībsargājošo iestāžu sadarbību. Un tas attiecās uz 88. un 85. Eiropas darbības līgumu. Tieši šā iemesla dēļ mēs e, organizējām jau pirmo šāda līmeņa konferenci, un šī ir otrā. Tātad sadarbība starp visām iesaistītajām pusēm ir ārkārtīgi svarīga. Un eh, šo procesu uzsāka 2010. gadā Stokholmas galotņu tikšanās, un eh, šajā gadījumā Stokholmā runājošie toreiz lūdza jau Beļģijas prezidentūru izstrādāt konkrētus priekšlikumus, kā tuvākajā nākotnē organizēt šīs konferences, kurā eh, runa ietu par eh, dažādām prioritātēm un eh, brīvības, drošības un tiesiskuma telpu. Uz šā ceļa mēs esam nostājušies un turpinam par to joprojām iet. Tāpēc šodien vēl jau svarīgāk ir aizsargāt Eiropas pilsoņus, un mums Vēl svarīgāk ir runāt par kopīgu Eiropas likumu. Būs grūtības šādu likumu izstrādāt, to pieņemt. Tas ir izaicinājums arī pamatiesībām, un tas ir izaicinājums dažādu elementu pārvarēšanai dalību valstu eh, likumdošanas sistēmās, kuras patiesībā atšķirās lielā mērā viena no otras un saskaņā ar 87. Eiropas Savienības darbības līgumu un saskaņā ar subsidiaritātes un proporcionalitātes principu šie kritēriji ir jāievēro. Un pilnībā ir jāiesaist arī dalību valstu lēmumu un likumu pieņēmēju šajā procesā. Tāpēc Mums ir vairāki izaicinājumi, vesela virkne uzdevumu, kas būs jārisina. Ir iekļauta vesela virkne e, dažādu Eiropas Savienības aģentūru, Eiropols, Eurojust, Frontex, citas arī tādas e, aģentūras tā kā Eiropol un Eurojust un citas, kuras ir atrunāts Eiropas Savienības dibināšanas līgumā. Vēl būtu svarīgi pieminēt arī Schengenes sistēmu un Eirodak sistēmu. Arī citi Zviedrijas iniciatīvas punkti, tātad ar informāciju, par informācijas apmaiņas drošību, un mēs kopā ar iesaistītajām pusēm mēģinam izveidot konkrētos instrumentus, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Eiropas parlamentā mēs esam jau nobalsojuši par pēdējo Eiropadomas lēmumu izveidot Eiropolu aģentūru, un tas ir saskaņā ar Stokholmas programmas rekomendācijām. Un 2010. gada septembrī tika lemts par likumdošanas procedūru pieņemšanu, lai Eiropa parlaments kontrolētu Eiropolu un Eirojust, un tas ir saskaņā ar 70. līgumu par Eiropas Savienības darbību pantu. Tieši tāpēc, ņemot vērā uh, to, trešā pilāra darba kārtību. Mēs šobrīd, jāatzīst, esam nedaudz iekavējuši šajā darba kārtībā paredzētos gala datums. Un šādā aspektā mums vēl ir daudz darāmā, lai mēs varētu sasniegt mūsu mērķus paredzētajos laika termiņos. Un arī, lai mēs varētu atbildēt uz iedzīvotāju sagaidīto gan dalību valstu parlamentu līmenī, gan arī Eiropa parlamenta līmenī. Mēs mēģinam izveidot kopīgu darbības platformu starp Eiropa parlamenta deputātiem un dalību valstu deputātiem, kas strādā pie konkrētās, pie konkrētās jomas vai konkrētās likumdošanas nozars un eh, tas īpaši attiecās uz brīvības, drošības un tiesiskuma telpas aģentūrām. Protams, ka tas ir tikai un vienīgi loģiski. Tas ir ceļš, uz kuru mēs esam nostājušies un pa kuru turpināsim iet. Un uh, turpināsim pa to iet tik ilgi, kamēr būs sasniegt mūsu mērķi. Un šeit, šajā Eiropas parlamenta sēžu zālē, es vēlētos ar lielu cieņu sveikt 43 deputātus no 25 dalību valstu parlamentiem gan divpakāpju, divpalātu parlamentiem, gan arī vienpakāpju, par, vienpalātas parlamentiem no 18 dalību valstīm, bet tā tad 25 parlamenti pārstāvēti. Paldies, godātie kolēģi, ka esat šeit ieradušies. Paldies, ka esat novērtējuši to, cik ārkārtīgi svarīgi ir kopīgi strādāt brīvības, drošības un tiesiskuma telpā. Un, protams, ka mēs esam priecīgi jūs redzēt šajā telpā. Un vēl jau vairāk vēlētos šeit prezidijā sveikt arī Malmstrēms kundzi, kura ir iekšlietu komisāre komisijas kolēģijā, un arī Rapatska kungu, kas ir padomas pārstāvis un pārstāv Polijas prezidentūru, kā arī Eiropas Savienības iekšējās drošības stratēģijas Eiropas parlamenta Libe komitejas locekli. Vispirms es došu vārdu Cecīlijai Malmstrēmai, pēc tam Rapatska kungam, un pēc tam es došu vārdu godātajiem deputātiem. Un eh, doma ir izskatīt konkrētus jautājumus, un, protams, pēc tam būs iespēja diskutēt par šiem jautājumiem. Lai mēs varētu adekvāti novadīt šo sēdi, Mēs eh, darbosimies sekojoši. Sākumā es došu vārdu katrā diskusiju raundā diviem dalību valstu parlamenta deputātiem un pēc tam vienam Eiroparlamenta deputātam. Un vēlētos atgādināt, ka katram runātājam būs dots laiks divas minūtes un eh, lūdzu nepārkāpjies šo laiku. Protams, ka mēs būsim fleksibli un tomēr būsim arī zolīdi. Ir svarīgi atcerēties šīs divas minūtes, jo runāt gribētāji jau šobrīd ir pieteikušies ir daudz un lai mēs iziet cauri visiem darba kārtības punktiem un lai visiem būtu adekvāts laiks atvēlēts, tad mums ir jāievēro šis laiks. Tā tad, godātā komisāra Malmstrēms kundze, došu vārdu jums. Jums nav laika limits. Jūs varat runāt, cik vien ilgi vēlaties. Mēs esam ārkārtīgi pagodināti, ka šodien esat šeit. Un Malmstrēms kundze, vārds jums. Thank you very much, Mr. Chairman. Honorable... Paldies, priekšsēdētāji kungs, godētās dāmas un kungi. Man ir ārkārtīgi liels gods šodien runāt ar jums. Es esmu ārkārtīgi priecīga, ka jūs tik lielā un kuplā skaitā esat ieradušies diskutēt par šiem jautājumiem šodien un rīt. Kā jau prieksēdētājs teica, visiem iedzīvotājiem drošība ir galvenais jautājums. Un kad Eirobarometrs veic savus uh, statistikas pētījums, tad vienā no pirmajām vietām visa Eiropas Savienības iedzīvotāja nostāda iedzīvotāja drošības jautājums. Līdz ar to tas, ka mēs dzīvojam drošumā, ir svarīgi. Pie tam drošība ir viens no pamat, viena no pamatiesībām, pie tam no pie šīm pamatiesībām pieder arī datu aizsardzības drošība. Un e, šādā aspektā raugoties ir ārkārtīgi svarīga arī parlamenta uzraudzība visām drošības sfērām, jo tādajādi parlaments var adekvāti darboties šajā ļoti delikātajā jomā. Un e, Lisabons līgums Eiropas parlamentam sniedz lielākas pilnvaras darboties vairāk un pilnvarotāk brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, kā arī uzraudzīt Eiropolu. Es uzskatu, ka tas ir lieliski, ka iedzīvotāji ir ieinteresēti šajos jautājumos, jo, kā jau es teicu, šie jautājumi ir ne tikai delikāti, bet arī bieži vien pretrunīgi. Protams, ka šobrīd mēs daudz runājam par kibernoziegumiem, par organizēto noziedzību, par starptautisko teno, terorismu, un šie Izaicinājumi drošībai kļūst arvien sarežģītāki. E, krimināli noziedznieki, tieši tāpat kā mēs, izmanto jaunākās tehnoloģijas, tādas kā internets un citas. Un mēs arvien biežāk piedzīvojam to, ka kriminālās grupas kļūst arvien dažādākas un izmanto arvien dažādākus instrumentus. Tāpēc Eiromens, Eiropas parlaments vēlas sadarboties ar dalību valstu parlamentiem. Un e, iekšējā drošība vēl joprojām ir dalību valstu kompetence, un tomēr Eiropas Savienība Savienībā ir izveidota kopīga brīvības, drošības un tiesiskuma telpa, un tāpēc arī Eiropas parlaments ir līdzatbildīgs. Pirms gada, gandrīz pirms gada, Eiropas komiteja pieņēma Eiropas iekšējās eh, drošības stratēģiju, un šajā komunikē mēs identificējām piecas galvenās eh, prioritātes, kurā Eiropas Savienība varētu sniegt pievienoto vērtību. Un šie pieci stratēģiskie mērķi ir sekojoši - apkarot eh, starptautisko noziedzību, terorismu, kibernoziegumus, stiprināt Eiropas ārējo robežu pārvaldību un arī Eh, darboties pret dabas un cilvēku izraisītām katastrofām. Eiropas Savienībai un arī dalību valstīm ir ārkārtīgi būtiski darboties eh, tuvākos gadus šo drošības eh, izaicinājumu apkarošanā. Dalību valsts, Eiropa parlaments, Eiropas institūcijas un iesaistītās aģentūras šīs, aģentu, šīs darbības izpildē strādā ārkārtīgi aktīvi, un Eiropas aģentūra iesaistīšanās šo uzdevumu risināšanā ir arvien aktīvāk un nozīmīgāk. Aģentūra darbs ir ārkārtīgi nozīmē, nozīmīgs, un šo aģentūru darbu vislabāk mēs varam izmantot, ja tās cieši sadarbojas ar dalību valstīm un Eiropas Savienības institūcijām. Kā jau Libe priekšsēdētājs teica, tad nākamajā gadā komisija sagatavos Eiropol darbības pārskatu un mandātu pārskatu, kurā Eiropol tiks sniegtas lielākas pilnvars, piemēram, kibernozieguma apkarošanā. Lai Piemēram, Eiro, Eiropas komisija nākamgad izstrādās arī apmācības schēmu. Un eh, pirmās atklāšanas sēdes nosaukums ir stratēģijas izveidošana un demokrātiskā pārskata atbildība. Esmu pilnīgi pārliecināta, ka parlamenta pārskata atbildība ir būtiska caurskatāmības nodrošināšanā. Tāpēc es uzskatu, ka izstrādājot Eiropola ikgadējo darba programmu, ir svarīgi, lai parlaments tajā piedalītos. Pēdējā Frontex, pēdējā laikā pieņemtā Frontex regula ļoti labā mērā pierāda to, kā nodrošināt demokrātisko pārskatu atbildību. Un Frontex šobrīd atskaitīsies parlamentam katru gadu, un parlaments arī ir spējīgs iecelt izpildu direktoru, kas atskaitīsies parlamentam par Frontex darbību. Demokrātiskā pārskata atbildību ir arī e, Schengens atbildības jomā, un pirms divām nedēļām Schengena sagatavoja Eiropas Savienībā īstenoto cilvēku brīvas pārvietošanās principu izpildi. Tam ir nepieciešama arī parlamenta, Eiropa parlamenta iesaistīšana, un tas ir galvenokārt saistīts ar līguma 77. pantu. Šobrīd e, komisija sagatavo iekšējās stratēģijas uh, iekšējās stratēģijas izvērtējumu, un to mēs publicēsim novembrī. Eiropols kopā ar Eirojust un Frontex visas šīs aģentūras ir piedalījušās Eiropas iekšējās drošības stratēģijas pārskats sagatavošanā. Un šajā ziņojumā mēs neesam zaudējuši šos kritērijus vai piecus mērķus. Daudz kas ir sasniegts un tomēr vēl ir daudz darāmā. Runājot par organizēto noziedzību, tad sasniegts ir daudz. Mēs eh, esam sagatavojuši Eiropas Savienības likumdošanu par pasažieru sarakstu apkarošanu apkarošanu, apkopošanu, mēs runājam par antikorupcijas līgumiem, un mēs esam sagatavojuši direktīvu par trafikingu. Tādējādi mēs eh, galvenokārt runājam par trafikinga upuru aizsardzību. Nākamais eh, izvē, eh, runājot par nopietnu noziegumu apkarošanu, mēs strādājam pie kopīgu izmeklēšanas komandu izveidas un likumdošanas sa sakārtošanas. Mēs vēlamies, pirms mēneša komisija paziņoja par tīkla izveidi, kas mēģinās apkopot konkrētu institūciju informāciju. Un šobrīd mēs runājam par papildus pasākumiem, lai, piemēram, iesaldētu teroristu izmantotos finanšu kontus Nākamais runājot par kibernoziegumiem, mēs esam izveidojuši Eiropas kibernoziegumu centru un mēģinām apkopot informāciju par nelegālas informācijas izplatīšanu tīklā. Runājot par robežu pārskatāmību, tad šeit sadarbība ar dalību valstīm ir ārkārtīgi cieša. Komisija eh, decembrī sagatavos Eirosur ziņojumu. Pēdējā prioritāte - krīžu pārvaldība. Arī šeit daudz ir sasniegts, un tomēr panākumi nāk lēnāk nekā mēs sagaidījām. Mēs esam veikuši riska novērtējumu, un tas eh, notiek kopā ar uh, E, katastrofu riska novērtēšanu, un šeit mēs izmantojam modernās tehnoloģijas. Un tomēr, runājot par krīzes pārvaldību, tad šeit ir nepieciešama būtiskāka iesaistīšanās, lai mēs varētu konkrēti sadarboties starp Eiropas Savienības dalību valstīm un Eiroparlu. Kā jau es teicu savos ievadvārdos, visi šie pasākumi ir ļoti svarīgi, lai īstenotu iedzīvotāju pamatiesības, pamatiesības, kuras šobrīd ir iekļautas Lisabonas līgumā. Un noslēgumā. Eiroparlamenta deputāti spēlē ļoti būtisku lomu pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās, un eh, kaut arī sākotnēji bija diskusijas par to, kā to darīt, kā sadarboties starp institūcijām un kā vispār piemēroties jaunajām prasībām, tad šobrīd tas viss ir atrasināts. Lielisks piemērs tam ir pašiniciatīvas ziņojums, ko Porcelino kundze ir sagatavojusi, un es Borsalīns, Borsalīno kundze savu ziņojumu prezentēs, un mums būs iespēja par to diskutēt. Es uzskatu, ka ir svarīgi organizēt debats arī dalību valstu parlamentos. Drošība Eiropā mums neizdosies izveidot bez demokrātiskās pārskata atbildības, un pa šādu ceļu mēs arī dodamies. Paldies! You, Paldies, Malstrēmas kundze! Tagad došu vārdu. Ādamam Rapackim. Viņš ir iekšlietu, tātad valsts sekretārs uh, iekšlietu ministrijā un pārstāv arī Polijas prezidentūru un vada Kozī pastāvīgo iekšējās drošības komiteju. Un pēc tam uzstāsies Rita Borselino kundze Lībe komitejas pārstāve Eiropas parlamentā, pēc viņas runās profesors Giuseppe Cataldi no Neapolas universitātes. Lūdzu, Rapatska kungs, jums vārds. Paldies, dāmas un kungi. Es ļoti priecāju, ka varu uzstāties šodien jūsu vidū un ar lielu prieku ierados šeit, lai runātu par Eiropolu un Frontex un Eirojust nozīmi Eiropas pilsoņu drošības uzlabošanā. Es to uzskatu par lielu godu to, kas drīkst uzstāties šādā auditorijā. Pats jau vairāk nekā 20 gadus darbojos iekšlietu jomā Polijā. Esmu Uh, sekojis tam, kā notiek cīņa ar noziedzību visā Polijas teritorijā. Un tiešām šobrīd mēs sastopamies ar lieliem, svarīgiem uzdevumiem. Jau pusotru gadu, uh, pirms pusotra gada tika izveidota Eiropas drošības stratēģija, un mēs sastopamies ar uzdevumiem, uh, kas, uh, kuru risināšanā nepietiek ar vienas valsts aktivitātēm, ir nepieciešama sadarbība, piemēram, cīņā pret kriminālu noziedzību, pret organizēto noziedzību, pret kibernoziegumiem, pret uh, cilvēku tirzniecību. Šajās visās jomās uh, apkarojot šos noziegumus, ir vajadzīga starptautiska sadarbība. Un mēs varam teikt, ka instrumenti, ar kuriem īstenot aktivitātes, balstās kopējās vērtībās, proti demokrātijā, tiesiskā, tiesiskās valsts principos un pamat cilvēktiesībās. Tiesību aizsargājošā iestāžu uh, pārstāvji un eh, krimināli policisti, um, protams, ir iesaistīti ikdienā cīņā ar noziedzību, bet ir svarīgi nodrošināt pilsoņu drošību, tai pašā laikā neapdraudot nekādā veidā pilsoņu tiesības. Iekšējā drošība iekšējas drošības nodrošināšanai ir vajadzīgi līdzekļi, kas jāizmanto samērīgi un atbilstoši mērķiem. Nedrīkst pieļaut to, ka drošības standarts tiek panākts uh, uz pilsoņu tiesību ierobežošanas rēķina. Te ir jānodrošina līdzsvars. Iekšējās drošības stratēģija un tās īstenošana uh, Protams, pieprasa arī, tam ir nepieciešama personas datu izmantošana, ir vajadzīgi arī dati par pilsoņiem no trešajām valstīm. Un arī šeit ir vajadzīgs līdzsvars, jo datu apjoms palielinās, bet nedrīkst aizmirst par katra cilvēka individuālajām tiesībām. Uh, ir jānodrošina, lai datu izmantošana neradītu draudus, bet dati varētu tikt izmantoti tikai drošības līmeņa paaugstināšanai attiecīgas normas par datu savākšanu un glabāšanu lielākoties balstās, tām jābalstās uz samērības un leģitimitātes principiem. Es runāju šeit par konfidencialitāti un uzglabāšanas laikiem. I dati ir jāpiešķir tikai um, neatkarīgiem orgāniem, kas ļoti rūpīgi un uzmanīgi spēj rīkoties ar datiem. Dati, kas ir nepieciešami obligāti, lai palielinātu roši, drošību Eiropas Savienībā, šādiem datiem ir jānodrošina visaugstākais aizsardzības līmenis. Pilsoņiem ir jātiek arī informētiem par to, ka ir uh, bijuši, ka var būt tā, ka cilvēkiem ir no kaut kādas, uh, um, kaut kādas daļas tiesību jāatsakās gadījumos, ka dati ir nepieciešami drošības uzturēšanai. Un, protams, jānodrošina tas, lai dati tiktu izmantoti ļoti rūpīgi un tiktu pasargāti no ļaunprātīgas izmantošanas ņemot vērā pilsoņu vajadzības un e, ir jābūt iespējai izmantot datus iekšējās drošības stratēģijas īstenošanā. Eiropas Savienība ir iespēja izstrādāt tādus noteikumus un likumus, kas garantē datu aizsardzību. Vienlaikus ir jābūt tālākai informācijai, ir jābūt pieejamai informācijai par to, kādām operatīvām darbībām dati tiek lietoti, kas ar tiem notiek, kā tie tiek saglabāti, cik ilgi tie tiek saglabāti. Un, protams, ka dalību valstīm ir tiesības uh, nākt klajā ar prasībām. Piemēram, iesniegt pieprasījumus, par to, kas ar datiem tālāk tiek darīts. Um, komiteja, kuru es vadu Polijas prezidentūras laikā, nodarbojas ar uzdevumiem, kas izriet no iekšējās drošības. Tā ir pastāvīga komiteja, uh, Tās uz, uzdevums ir īstenot daudz vairāk gadu stratēģiskos plānus, kuros runa ir par dažādiem draudiem, kas ir identificēti. Ir note, jānosaka strateģiskie mērķi un operacionālie, operatīvie darba plāni, lai varētu arī izmērīt veikto pasākumu efektivitāti un mūsu komitejas locekļi lielākoties raugās, lai pasākumi būtu saskaņot ar iekšējās drošības stratēģiju un tiktu garantētas arī cilvēktiesības un pilsoņu brīvības. Polijas prezidentūras laikā mēs cenšamies iekšējās drošības stratēģijā nodrošināt augstu pamatiesību aizsardzības līmeni. Paldies par jūsu uzmanību. Un tagad dosim vārdu Ritai Borselīno, Libe komitejas, pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas dalībniecei no Eiropas parlamentā. Godātie kolēģi! Ir pagājis jau gads kopš mūsu iepriekšējās tikšanās, un divi gadi ir pagājuši kopš Lisabonas līguma pieņemšanas un pamattiesību hartas pieņemšanas. Bet uh, procesi, kas ir notikuši, vislabāk tos var apzīmēt kā uh, pak pacelšanos jaunā kvalitatīvā pakāpē tieši iekšējās drošības jomā. Uh, Iepriekšējā līgumā bija paredzēta sadarbība starp iestādēm, bija tādi kopsaucēji, ko izmantot patvēruma politikas īstenošanai, bet tagad līgumos ir noteikts, ka ir jāveido kopīga politika, jāīsteno kopīga politika ārējo robežu aizsardzībai un dalību valstu stratēģijas vairs nav atsevišķi veidojumi, bet ir jāveido kopīga Eiropas perspektīva. 12. pants attiecīgajā līgumā runā par dalību valstu parlamentu lomu Eiropas stratēģijas izstrādē. Bet tas nenozīmē, ka divpusējās attiecības zaudē savu lomu mums ir jāizmanto Eiropas perspektīva, lai mēs spētu uh, risināt globālos uzdevumus, un tas attiecās cita starpā uz ārējo robežu aizsardzību. Ekonomiskajā ziņā pēdējo divu gadu laikā mēs Eiropā esam konstatējuši, ka Eiropas Savienība ir vēl vieta un iespējas attīstīties, un arī Eiropas valūtas, valūtas unija var attīstīties, un tai ir jāattīstās. Šie jautājumi ir saistīti ar iekšējo drošību. Un pēdējā laikā vēl mēs redzam, ka uh, mazumā iet uzticēšanās Eiropas Savienībai. Mēs redzam, ka ir dalībvalstis, kas cenšas vai vēlas atjaunot iekšējās robežas starp dalībvalstīm. Un kā pamatojums tiek uh, minēts risks, ar ko vairs nav iespējams neutralizēt, ja ir tikai ārējā robeža. Taču tiesiskuma un tiesību drošības telpa ir nepieciešama, lai attīstās ekonomika. Mums nevajadzētu eh, izmantot populistiskus lozungus, lai piesaistītu vēlētājus vai izcelties ar tādu ļoti šauru skatu uz lietām. Uh, 80. līguma pantā ir paredzēta solidaritāte, un cita starpā tā ir arī finanšu solidaritāte. Stokholmas programmā arī ir runāts par stratēģijām, kas jāīsteno iekšējās drošības jomā, un tās tika pieņemtas pagājušajā gadā. Eiropas parlaments atbalsta to, ka Bulgārija un Rumānija ir uzsākušas uh, tuvināšanās procesu Schengenas um, līgumam un ir panākušas arī nozīmīgu progresu. Manuprāt, papildus noteikums tagad nevajadzētu ieviest, kaut gan, protams, Schengena saistās ar noteiktu risku, bet izvērtējot dalību valstu paveikto, uh, tomēr vajadzētu atteikties no papildus noteikumiem. Mēs vēlamies, lai visa Eiropas Savienības teritorija būtu droša, nevis uh, tikai drošība attiektos uz uh, Eiropas eh, Savienības pilsoņiem vai noteiktu valstu pilsoņiem. būtu ļoti liederīgi saņemt laicīgi komisijas ziņojumu par minētajiem jautājumiem un būtu labi, ja līgums par otro darbības posmu tiktu saņemts pirms nākamās starpparlamentu sēdes. Un tāpat mēs vēlētos, lai kozī komitejas ziņojums būtu detalizētāks nekā līdz šim. Informācijas apmaiņa starp institūcijām, manuprāt, nav gluži apmierinoša. Tas ir redzams arī rezolūcijā, ko izstrādājusi Libes komiteja par uh, Uh, informācijas apmaiņu, cita starpā pret terorisma jomā. Un uh, par to liecina arī ziņojumi, ko izstrādā deputāte Intfelde un citi. 70. un 71. pantā ir noteikumi, kas ir formulēti ļoti uzmanīgi, bet eh, tie ir jāīsteno praktiski, lai varētu nodrošināt demokrātisko kontroli. Pašreizējās debates eh, par gadskārtējo programmu būs ļoti interesantas, un mēs runāsim arī par Eiropol un Frontex darbību 2012. gadā bet tā kā mēs saņemam pārāk maz informācijas no oficiālajām iestādēm, tas ir atzīts pētījumā, kurā ir noteikts, ka iekšējās drošības stratēģija netiek pilnībā īstenot saskaņā ar Eiropas Savienības padomes lēmumu. Un, manuprāt, šeit eh, met, šī piedāvātā metodika, uh, kas attiecās uz drošības politiku sākot no 2013. gada, kurā ir runāts arī par sadarbību ar dalībvalstu parlamentiem, arī ir vērtējama kā pozitīvs solis. Kritizējot, ir dzirdēta arī kritika par to, ka Eiropas aģentūras pārāk maza, pārāk pasīvi sadarbojas ar dalību valstīm, jo līgums nosaka, ka dalību valstis piedalās Eiropol un Eirojust kontrolē un uzraudzībā, un šīs kontrolas funkcijas varētu attiecināt arī uz citām aģentūrām, kā piemēram Frontex. Ir radies vesels iestāžu tīkls, kurā tiek pārstāvētas dalību valsts, bet nav konkrētas parlamentārās atbildības. Dalībvalstu parlamentiem un Eiropas parlamentam ir labāk jāsadarbojas, rīkojoties ar konfidenciālu informāciju. Tas ir nepieciešams iekšējās un ārējās drošības jomā Protams, ka informācijai ir jābūt aizsargātai, lai cilvēki netiktu apdraudēti, bet nedrīkst attaisnoties ar uh, drošības apsvērumiem un uh, attaisnot šo uh, nevēlēšanos dalīties ar informāciju un konfidenciāliem dokumentiem. dalību valstu un Eiropas parlamentāriešiem šajās jomās daudzos gadījumos ir ekskluzīva kompetence attiecībā uz um, konfidenciālu dokumentu izmantošanu, bet kopumā situācija tieši šajā jomā ir visai juceklīga, un es būtu priecājusies, būtu priecīgi, ja situācija kļūtu skaidrāka un pēc Kašmana, pēc deputāta Kašmana uh, iniciatīvas uh, mēs šeit ieviestu tādu labāku struktūru. Manuprāt, pēc šīs dienas un rītdienas debatēm un sanāksmes ar ēnu referentiem, tāpat arī ņemot vērā komisijas ziņojumu un padomas lēmumu, es varēšu labāk, izstrādāt labāku ziņojumu. Tāpat es domāju, ka mēs varēsim nākamajā gadā labāk sagatavoties šai sanāksmē, lai mums būtu tiešām iespējas diskutēt par konkrētām, konkrētiem jautājumiem, lietām, kas ir sasāpējušas. Un, protams, Tātad tagad um, paldies par uzmanību. Paldies Barcelīnī kungam, un tagad mēs um, uzklausīsim pēdējo runātāju šajā diskusijas pirmajā kārtā uzstāsies uh, profesors Giuseppe Cataldi. Um, viņš pastāstīs par uh, zinātnieku skatu punktu uh, par to, kā drošību apvienot ar personisko un individu brīvību. Kataldīkungs lūdzu. Paldies, um, priekšsādātāja kungs. Es eh, angliski šo to sagatavoju, bet eh, es vēlos pateikties jums personiski un eh, šīs konferences organizētājiem manā dzimtajā valodā par iespēju šeit izklāstīt eh, zinātnieku viedokļus eh, par šo diezgan sarežģīto jautājumu personiski un eh, tās organizācijas vārdā, kurā es strādāju, proti Neapols universitātes vārdā, vēlos atbalstīt šīs komitejas darbu. Es runāšu par brīvības, tiesiskumu un drošības telpu. Uh, ka pēc Lisabonas līguma, pēc uh, pamtiesību hartas pieņemšanas uh, šī telpa, pie šīs telpas vēl netiek pietiekami labi piestrādāts. Uh, mums, man šķiet, vajadzētu fokusēties uz uh, savienības uh, centieniem, tātad kā šo brīvības uh, tiesiskumu un drošības um, telpu stiprināt. Pagaidām ne visi aspekti šeit ir izpētīti, īpaši uh, runājot par dažādiem izaicinājumiem, operatīviem, piemēram, un to, kā sabalansēt uh, drošību no vienas puses un cilvēktiesības no otras puses. Nu, praktiski mm, mums jāpārceļ šie juridiskie aspekti realitātē, praksē. Un šeit mums jābalstās uh, uz tādiem orgāniem, ko tieši ievēl, kā piemēram parlamenti. Jo šiem orgāniem ir iespēja rīkoties kā sarksuņiem, runājot par cilvēku tiesību aizsardzību. Uh, E, jaunu kompetenču izveide un ir jāsabalansē ar parlamentārās kontrolas sistēmu, ko pāredz arī Lisabons līgums. Un šī sistēma gan ir paredzēta, bet vēl nav pabeigta. Gan strateģiskā, gan e, juridiskā, gan operatīvā līmenī. Protams, ir arī problēmas, ir e, grūtības Es uh, pieminēšu dažas, teiksim, trešo valsts piedrīgo problēma. Mūsu tiesiskuma brīvības drošības uh, telpa nevar tikt uzbūvēta, ja to būvējot tiek pārkāpti trešo valsts piedrīgo, uh, pārkāptas trešo valsts piedrīgo tiesības. Mums jārespektē Tamperes padomes secinājumi. Uh, runājot par um, cilvēku tiesībām, mums jādomā par visu civilizāciju un humanitāti, kas skar ne tikai Eiropas Savienības pilsoņus, bet visus uh, pilsoņus visā pasaulē. Nevajadzētu uzbūvēt Eiropas cietoksni. Tad arī ir uh, grūtība, kas saistīta ar trešām valstīm. Teiksim, aizsargāt cilvēktiesības un nodrošināt uh, drošības līmeni, uh, kļūst sarežģīti, īpaši sadarbojoties ar trešo valstu aģentūrām, kad veidojas uh, attiecības ar uh, tiesību sargājošiem iestādēm citās valstīs. Uh, citām valstīm nevienmēr ir intereses, kas ir arī mūsu intereses. Līdz ar to sadarbojoties, mums jānodrošina vairāk drošības. Mums jau ir sadarbības līgumi ar uh, citām valstīm, ar starptautiskām organizācijām, un mums, sadarbojoties, jāaizsarga mūsu minimālie standarti. Es atgādināšu par Jusuf un Kādijas spriedumu Luksemburgas tiesā. Šis spriedums uh, parādīja ļoti skaidri, kā pamattiesību aizsardzība uh, un pasākumi, kas no tās izriet, ko pieņem uh, ANO drošības padome, ja kādu, teiksim, tur aizdomās par teroristisku aktivitāti un vēlas iesaldēt šis personas aktīvus, ka tas nav savienojams ar Eiropas Savienības uh, tiesībām un akī. Es vēlos jums prezentēt uh, tās augto manevrētspējas doktrīnu. Uh, un tās piemērošanu. Principā runa šeit ir, runājot par šo doktrīnu, par um, diskrētu manevrētspēju, kas uh, ir atsevišķām valstīm, piemērojot cilvēku tiesību aizsardzības doktrīnu. Atslēga vārdi šeit būtu subsidaritāte un pārskatīšana, mēģinot aprakstīt uh, sistēmas funkcionēšanu. Strasbūras uh, tiesas uh, prakse. Uh, rāda, ka valstu iestādes var labāk piemērot ierobežojošos pasākums nekā starptautiskie tiesneši. Bet uh, iejaukšanās eh, kādā veidā ir jāpamato, ar, izmantojot konkrētus kritērijus. Un tagad, eh, runājot par mūsu tēmu, šodien attiecības starp starp um, likumdošanas orgāniem un izpildvaras orgāniem jābalsta uz instrumentiem, kas uh, tika izveidoti un pārbaudīti cilvēktiesību tiesām. Šādi jāpārvalda, si jākontrolē situācija nacionālā un pārnacionālā līmenī. Te praktiski doktrīnu var piemērot arī uh, apgriezti. Ir nepieciešams vairāk kontrolas eh, par to, kas notiek Eiropas Savienības eh, teritorijām. Un eh, izpildvaras orgānu kompetences ir jāmazina. Ļoti ļoti rūpīgi jāizskata katrs eh, pasākums un jāpārbauda, vai tas eh, nepārkāpj cilvēktiesības eh, parametri. Šeit būtu juridiskā kontrola iekšēji, mm, piekļuve. Tātad tas fakts, vai tiešām mums ir visi fakti un tā tālāk. Mm, praktiski šādi mēs uh, balstoties uz Stokholmas programmu, pārbaudīsim, vai šeit nenotiek cilvēktiesību pārkāpumi. Tad šāda kontrola ir nepieciešama un svarīga, jo mums joprojām ir uh, problēmas, ko mēs uh, visi jūtam uh, savās respektīvajās valstīs. Tātad runāt par to, kā rīkojas Eiropas Savienības aģentūras. Atgādināšu par 13. jūnija 2009. gada Vācijas konstitucionālās tiesas lēmumu. Principā Lisabonas līgumu atzīst par savietojumu ar Vācijas pamatlikumu, bet uh, Konstitucionālā tiesa ieteica tomēr izskatīt konkrētus aspektu, aspektus, kas skara cilvēku tiesības, privāto sfēru, un um, Tas parāda, ka Vācijā konstitucionālā tiesa neuzskata Eiropas Savienības sistēmu par pilnībā izveidotu. Tad mēs te runājam par nepieciešamību labāk kontrolēt situāciju un uh, jāpilnveido brīvības, tiesiskumu un drošības telpa. Praktiski tagad uh, šī uh, telpa atrodas embrijā. Uh, situācijā, un praktiski eh, otrais un desmitais pants eh, Lisabonas līgumā eh, padara šo soli proti mm, brīvības tiesiskuma drošības telpas izveidi par pienākumu, nevis par izvēli. Mums jādomā par mūsu atbildību, un šeit noderīgs instruments būtu šī manevrētspējas doktrīna, kā to pārēdz cilvēktiesība tiesa. Paldies! Professor Cataldi, now. Paldies! Tātad eh, mums ir palikuši šajā ievaddaļā atklāšanas sēdē 40-45 minūtes. Un mans ierosinājums, kā jau es teicu, ir sekojoši. Divi runātāji no dalību valstu parlamentiem un tad viens no Eiroparlamenta. Vispirms došu vārdu Haninga kungam no apvienotās karalists Lordu parātas. Lūdzu. Priekšsēdētāji kungs, paldies! Paldies, ka jūs esat devis man vārdu. Un eh, vispirms es vēlētos eh, pateikties uh, E, šai situācijai, un mana komiteja ir sagatavojusi par komisijas iekšējās drošības stratēģijas ziņojumu. Tātad ziņojuma galvenais nolūks bija uzsvērt iekšējās drošības aspektu un tas, ka tas ir dalībvalstu kompetencē. Un e, tas nenozīmē, ka iekšējā drošība sākas un beidzas dalību valsts robežu ietvaros. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams darboties kolektīvi, kā arī nacionāli. Nākošais, ko šajā ziņojumā uzsverām, ir sekojošais. Komisija ir identificējusi piecas prioritātes - cīņa pret terorismu, kibernoziegumi, e, krimināla organizētā noziedzība, robežu kontrole. Uh, Šīs e, prioritātes ir ārkārtīgi svarīgas un ir svarīgi un ir pareizi, ka komisija uz tām arī vērš uzmanību. Taču mēs galvenokārt savā ziņojumā runājam par to, ka iekšējai drošībai ir jāiet roku rokā ar ārējo. Un komisija ir jādara daudz vairāk nekā līdz šim, lai šie divi, lai šīs divas vītnes savītos, bet tam komisija ir arī jākoordinē šis darbs. Vēl bez tam mēs e, lielām mērā atbalstam likumdošanas sistēmas izveidošanu, pa, mm, eh, klientu sarakstu eh, apkopošanai. Un eh, tāpēc, kā tas attieksies arī uz iekšējiem lidojumiem, tātad Eiropas Savienības iekšpusē un nevis ārējiem. Un treškārt, tas, ka komisija savā um, krīžu apkarošanas prioritātē nav pieminējusi militāros, piemēram, uh, Fukušimas gadījumā šajā eh, traģiskajā katastrofā militārie spēki izrādījās būtiski un to ietekmi būtiska. Tā tad arī Eiropas Savienības līmenī ir jārunā par to, kā šos militāros spēkus koordinēt. Un visbeidzot, mēs joprojām uzskatām, ka padomē ir pārāk daudz vienību un um, nodaļu uh, kas nodarbojas ar šiem jautājumiem, un nākotnē to vajadzētu samazināt. Un, protams, eh, respektējot Rapatska kunga teikto. Mēs tomēr vēlētos, lai Kosī vadītu nevis rotējošā prezidentūra, bet gan kāds, kurš būtu nozīmēts vai arī komitejas izvēlēts uz diviem gadiem. Kā tas arī notiek Eiropola uzraudzībā un Frontex valdē, tādējādi nodrošinot ilgtspējību. Taču galvenais, ko mēs vēlējāmies uzsvērt, ir kibernoziegumi, kibertēlpa, kas Eiropas Savienības drošības telpā ir jauns aspekts. Un eh, kibernoziegumi izraisa ar vien lielākus draudus mūsu drošībai un mūsu labklājībai. Un es vēlētos pajautāt, eh, kādā veidā tiek sagatavoti ziņojumi, un tas attiecās gan uz emisiju tirzniecību, gan arī uz ārējās darbības dienestu. Tātad abi šie dienesti un abi šie momenti tika uh, Eh, tiem, pret tiem tika izvērsts kibernoziegums. Es uzskatu, ka dalību valstīm vajadzētu stiprināt institūciju spēju pretoties šādiem kibernoziegumiem, un arī institūcijām vajadzētu griezties pie dalību valstīm, kurām ir ekspertīze. Vēl bez tam mēs piekrītam komisijai, ka ir jāizveido kibernozieguma apkarošanas centrs, un piekrītam komisārai, ja viņa šo uzdevumu šā centra izveidi uzticētu Eiropolam, kas mūsuprāt ir pareizā institūcija. Un e, šeit es nepiekrītu pats savai valdībai, kur uzskata, ka e, kibernozieguma apkarošanas centrs ir jāizveido balstoties uz patreiz pieejamo finansējumu, jo diez vai tas tā izdosies. Tātad eh, šas ir, tas ir ziņojums, un es vēlējos norā, vērst jūs uzmanību, ka tas ir iekļauts šās konferences secinājumos. Un noslēgumā vēlētos pateikt, ka tas patiesībā ir bijis zināmā mērā uzticības balsojums komisārs veikumam. Priekšsēdētājs paldies, un tagad Konstantinos Zavaras no, no uh, Grieķijas lūdzu. Pragmatī. Paldies. Tiešām tā ir. Tas ir liels gods uzstāties šodien šajā kolēģijā tikties ar parlamentāriešiem un arī eiroparlamentāriešiem. Ir ļoti patīkam tikties ar tik augsta līmeņa personībām, bet lai šī starpparlamentārās konferences kontrolas funkcija varētu uh, sekmīgi darboties, mums ir jāzina, kādi ir secinājumi un rezultāti uh, mūsu iecerēm, ko mēs pieņēmām pirms gada. Kādi rezultāti ir arī attiecībā uz kontroli, ko mēs bijām paredzējuši attiecināt uz noteiktiem Eiropas Savienības orgāniem. Un vēl, es uzmanīgi uzklausīju iepriekšējos runātājus kas stāstīja par lielajām tad, Eiropas Savienības institūcijām, tad, manuprāt, mums ir pienākums arī Eiropas dienvidu valstīs saprast, cik ļoti liela nozīme ir valstu politikai daudz lielāka nekā birokrātijai vai birokrātu aktivitātēm. Po ir politiskās stratēģijas, kurās ir runa par tiesiskuma un brīvības telpas izveidi, tas var viss tikt īstenots tikai balstoties uz demokrātiju Tas viss ir iespējams tikai demokrātiskās valstīs, kurās valda demokrātija. Un uh, tas ir iespējams tikai tad, ja tiek īstenota politika ar lielo burtu lai ietiek īstenots Eiropas Savienības politiskais uh, projekts. Ja mēs gribam, lai rezultāts būtu konkrēts, tad mums vajadzētu arī saprast, ka ekonomisko, um, dažādu ekonomisko izpausmju gadījumā vai tirgu haotisko procesu uh, gaitā mēs redzam, ka politiķi baidās rīkoties. Paldies! Sargentīnī kundze lūdzu. Ehm, Paldies! Uzklausot kolēģus un arī mūsu viesus, man nav skaidrs, par ko mēs īsti uh, runājam, domājot iekšējo drošību. Kas ir galvenais šajā sfērā? Uh, ka Taldīkungs runāja par trešajām valstīm, trešo valstu piedarīgajiem, kas uh, cieš no nu, vai cietīs mūsu drošības stratēģijas dēļ, bet jautājums taču ir tāds, ka mēs nosakām un ierobežojam to tēmu sarakstu, uz kurām attiecinām mūsu iekšējās drošības stratēģiju. Eiropola nozīme iekšējās drošības īstenošanā um, ir ļoti, tā ļoti liela un, un ir ļoti daudz problēmu, kas jārisina. Migrācija un arī ārējā migrācija, protams, tā ir problēma, bet vai tiešām tā ir drošības problēma? Mums, mēs par tā, šādu lēmumu nevaram pieņemt, jo nemaz nezinām, kādas analīzes ir veicis Eiropols un ar kādiem rezultātiem. Tāpat ar, to, ar tām nevar iepazīties arī dalībvalstu parlamentārieši. Tāpēc mums nav nekādas ietekmes uz to, kādus lēmumus pieņem kozī komiteja un kā mēs varam zināt, ka viņu darba rezultāts ir lietderīgs vai derīgs un vēl. Runājot par imitāciju, uh, vai atdarināšanu, tiek runāts par uh, šiem produktiem. Bet uh, runa var būt par dažādām precēm un arī cita starpā medikamentiem, proti Uh, tiek izplatīts preces, par kuru patentēšanu Eiropā nav samaksāts. Tāpat notiek strādājošo ieceļošana. Jautājums ir, kā mums to visu uzraudzīt un kontrolēt. If, I mean... Paldies! Tā tad mēs esam iegājuši otrajā raundā un uzklausīsim otro jautājumu raundu no Eiropas parlamenta deputātiem un arī no dalībvalstu parlamentiem. Un tad eh, dosim vārdu paneļa locekļiem, lai dotu savus komentārus. Un tagad Andrejs Unko no Vācijas Bundestāga. Um, Jā, paldies. Tēma, par kuru runājam, uh, proti iekšējās drošības stratēģija, ņemot vērā pamtiesības, ņemot vērā demokrātisko attīstību. Un jautājums par to, vai varam šādu stratēģiju attīstīt un piemērot, um, man svarīga un man ir jautājumi Malmstrēms, uh, komisāriem Malmstrēmai. Runa bija par pasažieru datu nodošanu, manuprāt, līgums tiks parakstīts novembrī. Vienošanās par uh, šo aspektu, vai kā komisija plāno kliedēt uh, pilsonisko organizāciju bažas, kas jau vairāk kārt tika pausti, un uh, kā nākotnē jārīkojas uh, ar, ņemot vērā situāciju ka Amerikā 394 amatpersonas ir izsniegušas rekomendācijas, um, ņemot vērā, kuras uh, tika liekta um, iebraukšana ASV vairāk kā 1400 Eiropas Savienības pilsoņiem. Turklāt Mūsu darba kārtībā ir sadarbība ar Turciju. Vai komisārs kundze var izskaidrot, um, kas tieši to domāts? Jo Turcijā pastāv um, milzīga cilvēktiesība problēma. Pēdējais jautājums Kataldī, profesoram Kataldī. Viņš runāja par uh, reālo problēmu, par demokrātisko atskaiti Runa ir par uh, Eiropas Savienības aģentūrām, Frontex, Eiropol un tā tālāk. Manuprāt, eh, tika veikts arī pētījums Eiropas Savienībā par uh, šo situāciju, par to, kā īstenot šo aģentūru demokrātisko kontroli. Man interesē, kā tas tiek virzīts uz priekšu. Paldies! Thank you, Mr. Frantiseks Bubla. Paldies! izteikties uh, tagad pārstāvis no Čehijas parlamenta lūdzu. Paldies! Vēlos izteikties uh, par uh, Varselino kundzes teikto. Viņa runāja par to, kā sašķirot informāciju, kā to iedalīt kategorijās. Uh, kā to izmantot. Nu, par šo tēmu runā daudz un bieži. Un um, šī problēma sarežģīja komunikāciju starp uh, dažādām dalībvalstu iestādēm un aģentūrām. Manuprāt, nepieciešams ieviest uh, konkrētus noteikumus, kas papildinātu, piemēram, vai kas būtu līdzīgi NATO noteikumiem, un ir jārespektē e, šie noteikumi. Īpaši jau tam personam, kas uh, iedala informāciju kategorijās. Un pēc tam, pēc tam, kad šī informācija ir e, attiecīgi sašķirota, uh, tad uh, informācijas eh, izmantotājiem arī noteikumi ir jārespektē. Bet pirmkārt tas ir jādara tām personām, kas informāciju šķīro. Tātad uh, eh, iekšējo struktūru darbinieki. Turklāt um, Eiropas parlamenta kontrolas iespējas. Tik tiešām parlamentam jānodrošina piekļuve šai informācijai un šai ziņā runa ir par dalību valstu kompetencēm dalībvalstīm jādefinē savas sistēmas un eh, jānosaka, kas jādara atsevišķiem orgāniem. Del... Tagad uzstāsies Alfāno kungs no Itālijas. Paldies! Es uh, pārstāvu Itāliju un vēlos runāt par um, organizētās noziedzības apkarošanu. Es uh, vienmēr um, esmu gribējis šādu diskusiju cilvēku pamatiesību aizsardzības komitejā, un man prieks, uh, ka šī diskusija notiek, un uh, man prieks arī par to, ka daudz interesējas par šo tēmu, kā rāda septembra balsojuma iznākums. Interesanti arī tas, ko ierosina parlaments šai ziņā. Mums ir sāraksts ar vēlmēm, un varam secināt, ka parlaments nepaliks pasīvs, bet vēlas darīt to, kas paredzēts līgumos attiecībā uz organizētās noziedzības apkarošanu. Uh, komitejā skaidri izskanēja vēlme izveidot komiteju, lai apkarotu organizēto noziedzību un mafiju. Tas ir nepieciešami. Un tikpat nepieciešami arī ir leģislatīvi priekšlikumi, lai nu, nodrošinātu koordinētu rīcību Eiropas Savienības līmenī. Protams, sarežģīti šādu komiteju izveidot, tas prasa laiku, bet uh, esmu pārliecināta, mm, ka visi apzinās, cik nepieciešama ir šī komiteja. Nu, mums uh, aktīvāk jāapkaro organizētā noziedzība. Mums jau ir efektīvi uh, noteikumi, lai konfiscētu uh, organizētās noziedzības aktīvus, um, sadarbojas aktīvi Eirojust, Frontex, um, Eiropols, tiek uzlabota um, sadarbība, tiek atzīti tiesu lēmumi, nolēmumi, uzlabota caurskatāmība, tiek pieņemti noteikumi pret uh, finanšu kriminalitāti, naudas atmazgāšanu. Uh, Mums ir noteikumi, kas palīdz izvarēties no tā, ka noziedznieki pēc um, uh, cietumsoda izpildīšanas uh, sāk strādāt vai ieņem amatus valsts aparātā. Uh, bet mums pagadām grūti visus tīklus aptvērt. Mēs runājam par Dienvidu Balkāniem, eh, Dienvidu Itāliju, Beļģiju un Itāliju un eh, Nīderlandēm un Iberijas pussalu. Mūsu komitejai vienkārši ir grūti visur paspēt. Mums neizdodas pietiekam labi pie visa piestrādāt, jo ir daudz eh, tīklu 27 dalību valstīs, tiem izplatās gan finanšu jomā, gan pārvaldības jomā, gan ekonomikas jomā. Tagad mums arī politiski vajadzētu uzsākt cīņu pret eh, šo aktivitāti. Protams, jau ir centieni no mūsu puses, komisijas paziņojums, mums ir stratēģija 2011. un 2013. gadam. Tie ir eh, tādi pirmie bīklie soļi, ko padome pieprasa, bet uh, par maz tiek iesaistīti Nacionālajie parlamenti un Eiropas parlaments. Es uh, ļoti vēlētos, lai komisija sadarbībā ar Eiropalu un Eirojustu uzlabot šo situāciju. Bet vispār man jājautā, kā varam sūdzēties par Eiropalu un Eirojustu, kad mēs kā tautas pārstāvji nevaram pieprasīt to, ko no mums sagaida pilsoņi. Tas, kas rakstīts uh, līguma desmitajā pantā, atgādina par pārstāvības demokrātiju Eiropas Savienībā, un 12. pantā ir uh, paredzēta Nacionālo parlamentu aktīva loma. Līdz ar to Eiropas parlamentam ar nacionālajiem parlamentiem vajadzētu aktīvāk ķerties pie darba. Tā ir vienīga iespēja efektīvi apkarot organizēto noziedzību. Un es zinu, ka mans pienesums un arī Barslīnī kundz teiktais kolēģu ieteikumi ir jāievieš praksē. Mums eh, jārīkos kopīgiem spēkiem. Paldies! Is... Sadarbībā ar komisāru Malmstrēmu es eh, došu vārdu mūsu kolēģiem Hannes Fadzekas kungam no Austrijas Nacionālās rātas, un tad es došu vārdu Malmstrēms kundzei, kur ir jāsteidzas prom. Tātad lūdzu pieturieties pie divās, divām minūtēm, lai uh, E, Malmstrēmas kundzei nebūtu jākavējās uz savu nākamo sēdi. Malmstrēmas kundzei mums jāatstāj 4.30. Tā tad Austrijas rātas pārstāvis. Paldies! Tagad uzklausot uh, referātus, daudz tik runāts par uh, pilsonisko brīvību, aizsardzību par datu, aizsardzību par individu aizsardzību un nacionālo valstu līmenī. Atbildot uz terorismu un organizētās noziedzības draudiem, tiek eh, pieņemti pasākumi, kas paredz um, datu eh, ievākšanu, kontroli, izsakošanu, vajāšanu, līdzīgas kontrolas pasākumus. Man interesē, kā pieminētā Eiropas stratēģija izgaismo šos aspektus, kā tiek garantēta uh, datu aizsardzība īpaši sakarā ar eh, mūsu pretterorisma politiku un to, kā tiek apkarota organizētā noziedzība. Paldies, ka tik īsi izteicāties, lūdzu, komisāra Malmstrēma. Paldies! Paldies eh, par uzdotajiem jautājumiem. Vispirms vēlētos pateikt Borsalīno kundzei. Protams, eh, ka nākotnē mums ir ciešāk jāsadarbojas debatēs, izstrādājot ziņojumus. Un eh, patiesībā uh, problēma bija tāda, ka mums bija problēmas ar laika grafiku iekļaut šo ziņojumu mūsu darba kārtībā, izskatīšanā, izlasīšanā, bet nākamgad mēs to noteikti darīsim. Hanan kungam no Lielbritānijas paldies, tas ir lielisks ziņojums, kur jūs esat sagatavojis. Es to ieteikšu pilnīgi visiem, kurš tas interesē, jo tajā ir ļoti interesantas sadaļas. Un jums ir pilnīgi taisnība, ka mums ir jā. Ja savieto kopā iekšējā dalību valsts iekšējā drošība ar ārējo. Un e, kopā ar savu kolēģi Aštūnas kundzi es e, mēģināšu raudzīties, kā sadarboties ar ārējās darbības dienestu un tās nodaļām, lai apkarotu organizēto noziedzību un citu kriminalitāti. Solidaritātes klauzula līgumā Tajā ir atrunāta arī militāra personu izmantošana krīžu risināšanā un krīžu seku novēršanā, un eh, mums vajadzētu arī nākotnē vairāk runāt par to, kā krīzes pārvaldībā iesaistīt militāru personas. Taisnība jāpie tā piedomāsim. Arī jums un arī no Bundestāga pārstāvi teikto uh, šobrīd eh, ir divi likumdevēja orgāni, un, protams, ka būs diskusijas, un komisija ir nākus klajā ar priekšlikumu, un, protams, ka tajā ir iekļautas, iekļaut arī, iekļauts arī jautājums par pasažieru datu aizsardzību, un redzēsim, kāds būs galīgais rezultāts. Vēl bez tam vēlētos pateikt visiem ieinteresētajiem, ka mums nav strukturēta sadarbība šajā jomā. Protams, ka ir sadarbība uz Grieķijas-Turcijas robežas, un ar to ir saistīta vesela virkne problēmu. Esmu pārliecināta, ka Eiropola pārstāvi jums par to varēs pastāstīt sīkāk, bet tā tad jautājums par eh, strukturētu drošības sadarbību ir pāragrs. Itālijas pārstāvēji, jā, no komisijas puses mēs decembrī, kā jau es teicu, sagatavosim e, ciešākas sadarbības priekšlikumu, kā konfiscēt kriminālu personu un kriminālo grupējumu kontus, jo, protams, ka e, gan komisijai, gan arī visām iesaistītajām pusēm ir jādara vairāk. Un visbeidzot, kungam no Austrijas parlamenta, jums ir pilnīga taisnība. Šis jautājums ir karsts kartupels, un katru reizi, kad tiek izstrādāti principi, mēs ņemam vērā proporcionalitāti un subsidiaritāti. Un šobrīd, kad Lisabons līgumā ir iestrādāta pamattiesību harta, tad es kopā ar Redingas kundzi vienmēr runājam par pasažieru datu aizsardzību un iekļaut pilnīgi visus principus, runāt par reģistriem un līdzīgi. Taču jau šobrīd ir skaidrs, ka mums ir vesela virkne kritēriju, kas ir jāņem vērā, Protams, vienmēr atceroties, ka šie jautājumi no dalību valstu viedokļa raugoties ir samērā pretrunīgi, jo viedokļi ir dažādi. Priekšsēdētāji kungs, liels jums paldies, ka mums bija iespēja mainīties ar viedokļiem. Es esmu ārkārtīgi priecīgi vienmēr par šiem svarīgiem jautājumiem runāt gan ar Eiroparlamentu, gan arī ar dalību valstu pārstāvjiem. Priekšsēdētājs, paldies! Paldies, kā vienmēr, pasakamies Malstrēms kundzei, kur piedalās mūsu Lība komitejas sēdē šobrīd eh, kopā ar dalību valstīm. Un jā, jums ir jāskrien uz lidmašīnu, tāpēc jūs esat spiesti mūs atstāt. Paldies, komisārs kundze, un tagad es dodu vārdu Raspatska kungam. Vai vēlaties komentēt par še, izteikt komentārus par šeit izteiktiem jautājumiem? Pal, paldies, priekšsēdētāji kungs. Es eh, varbūt atsaukšos uz vairākiem šeit izskanējušajiem komentāriem, bet man konkrēti tika uzdots jautājums par Sarkozī. Un e, sākotnējā tās darbības e, etapos bija varbūt e, galvenais uzdevums nepārklāties darbībā ar jau eksistējošām nodaļām un institūtiem. Tātad Kosī sākotnējā doma bija uzmanība vērst tikai uz stratēģisku plānošanu, tātad galvenokārt ļoti smagu organizētās noziedzības eh, momenta novēršana, kā arī pārobežu noziedzības apkarošana, stiprināt sadarbību starp iekšējo un ārējo drošību, stiprināt robežu pārvaldi. Visa šīs prioritātes tika identificētas iekšējās drošības stratēģijā, un eh, Kosī pie tā strādā. Vēl bez tam tika izstrādāta ārkārtīgi sīka sīk atrunāta procedūra, kādā veidā noteikt un identificēt tās jomas, kurās organizētie organizētā noziedzība darbojas visaktīvāk. Balstoties uz Eiropolu ziņojumu, kurā parādās būtiskākie draudi no organizētās noziedzības grupējuma puses, mēs mēģinam izstrādāt strateģiskos mērķus, kā Eiropai tālāk strādāt. Un eh, mēs vēlamies šos mērķus pieņemt kopā ar ļoti detalizētiem operacionālajiem plāniem, kurā ir iekļauts visu Eiropas aģentūra darbs un arī dalību valsts tiesību sargājošo nodaļu darbs. E, tā ir mana atbilde, kā mēs organizēsim darbu krim, e, organizētās noziedzības apkarošanā, jo, protams, ka ir ārkārtīgi svarīgi strādāt šajā jomā. Mums jau neizdosies ar vienu slotas vēzienu uh, izvairīties un tikt vaļā no pilnīgi visas organizētās noziedzības. Tātad mēs uzmanību koncentrējam galvenokārt uz lielākajiem noziegumiem. Tagad varbūt nedaudz par eh, to ziņojumu, kurā ir apkopoti rezultāti šo bīstamo draudu novēršanā. Tātad runa iet par no vienas puses organizēto noziedzību, bet eh, mums ir jāizskata arī citi citi iekšējās drošības stratēģijas aspekti. Un runājot par saistību starp iekšējās un ārēs ar iekšējās drošības politiku un ārējās drošības politiku, mēs šobrīd strādājam pie ceļa kartas izveidas, par kuru diskutēsim kosī. Un tad sadarbībā ar Eiropas komisiju mēs jau varētu īstenot konkrētus risinājumus un instrumentus. Tātad, eh, tad jau mēs varētu runāt par konkrētiem pasākumiem, kuri no strateģiskās puses būtu vērsti tieši uz iekšējās drošības stiprināšanu. Strapatska kung, Rapatska kungam un tagad eh, Borselīno kundzei vārds. Paldies! Tā tad vairāk runātāji jau šeit uzsvēra, un eh, tas ir parādījies arī citos mūsu konferencēs. Varbūt eh, mēs varam to pavisam īsi definēt sekojoši. Drošības koncepts, drošības jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi, un eh, tas nedrīkst tikt izskatīts atsevišķi no katra konkrēta individa tiesībām. Kā jau šeit parādījās, šis jautājums ir ārkārtīgi sarežģīts pēc savas faktūras, un mums ir jāskatās arī uz citiem elementiem. Protams, mums ir jādarbojās sadarbībā, Un tas attiecās ne tikai uz sadarbību starp Eiropa parlamentu un dalību valstu parlamentiem, tas attiecās arī uz sadarbību starp komisiju, dažādām izpildu aģentūrām, padomi. Katrā ziņā programma ir ārkārtīgi sarežģīta, un arī sadarbībā ir jābūt pietiekam kompleksai, kura spētu šos konkrētos mērķus īstenot dzīvē. Tikai tad Eiropas iedzīvotāji būs apmierināti, un tikai tad mēs viņam varēsim nodrošināt viņu vēlmju sasniegšanu. Jautājums par sadarbību un attiecībām ar trešajām valstīm izskanēja ideja par to, ka ir nepieciešams skaidri nodefinēt sadarbības ietvarus. Un kā jau es savos ievadvārdos teicu, mēs nedrīkstam atteikties no pamatdomas, ka nevar būt droša valsts, ja valsts drošība netiek īstenota uz solidaritātes pamatiem. Paldies, eh, Borsalīno kundze, un tagad, kad Taldī kungs komentāriem. Paldies. Es pilnīgi piekrītu tam, ko saka iepriekšēji runātāji. Aģentūras tehniski un operatīvi ir svarīgs sasniegums. Es pazīstu, ka Frontex, piemēram, strādā un funkcionē uh, Viss, kas notiek, notiek um, sabalansēti, lai ieturētu līdzsvaru starp efektivitāti un cilvēktiesību respektēšanu. Protams, um, pret terorismu sistēmas uh, sākot no 11. septembra teroru uzbrukumiem ir no, nopietni uzlabojušās. tiek um, daudz kontrolēts gan tiesas, gan parlamenti, piemēram, Francijā un Itālijā ļoti aktīvi šeit līdzdarbojas, un tā tam arī jābūt, jo Eiropai ir atbildība, mums ir minimālie standarti attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu, un uh, uh par to mēs nekādas sarunas risināt nevaram. Tas ir um, Tas mums ir ļoti svarīgi. Arī starptautiski lūkojoties, tur, kur atbildība tiek pārbīdīta visu laiku, kur eh, parādās aizvien jauna informācija, runājot eh, par eh, pirātismu apkarošanu, runājot par produktu pakaļdarinājumu apkarošanu kur tad uzņemsies šo atbildību, kurš tad būs eh, tas, kas eh, īstenos eh, pārskata atbildību. Mēs zinām, ka šeit Lisabons līgums vēl nedarbojas pilnā mm, apjomā. Uh, Un kādu laiku tas vēl eh, prasīs, nu, piecus gadus, teiksim, prasa, lai komisijas priekšlikumu īstenot, un pagaidām šī fāzē mēs nezinām, kur mēs varam iejaukties un kurš īsti ir atbildīgs. Mums ir 263. Eh, pants un 140. pants Lisabons līgumā, bet eh, kā var celt prasību tiesā konkrēti pret kādu. Trūkst uh, kopsakara uh, starp uh, pārkāpumu no vienas puses un juridiskām sakām no otras puses. Runājot par emigrāciju, tā piedar pie šī jautājuma. Tas ir tāds mūsu civilizācijas aspekts, un te arī kaut kā jātiek skaidrībā, ņemot vērā valstu demokrātiskās tradīcijas. Nav cits izējas. Es nedomāju, ka mēs, uh, izmantojot uh, ieganstus, uh, teiksim, kā teiksim, ekonomisko krīzi, varam neievērot mūsu pienākumu. Tagad bez lielas kavēšanās teikšu paldies pirmās sesijas runātājiem un sāksim otro sesiju. Tātad tā būs pirmā sesija pēc ievada un mēs runāsim par Eiropolu lomu un tā sadarbību ar dalībvalstu iestādēm. Kā pirmais runātājs būs Robs Veinraita kungs. Eiropol direktors, un pēc tam uzstāsies vēl citi runātāji, cita starpā no Eiropas parlamenta. Lūdzu, uh, Veinraita kungs, aicinu jūs uh, ieņemt vietu. Just, just a second. Yes? We're welcoming our panelists. Sveicu mūsu pirmās sesijas dalībniekus. Dijas Demeras kungs arī uzstāsies pēc Veinraita kunga. Tātad viņa atvainojos, viņa vietā uh, Diemžēl, pat veselības apsvērumu dēļ, viņš nav šodien um, šeit parlamentā, bet viņa vietā būs Tereza Jimenesa Peserila. Viņa pārstāvēs Lībe komiteju un stāstīs par ziņojumu, kas bija veltīts Eiropola darbībai, un pēc tam uzstāsies Jorgs Monārs kas pārstāv Eiropas koledžu un nodarbojas ar Eiropas pētījumiem Saseksas universitātē Braitonā. Bet tagad došu vārdu uh, Robam Veinraita kungam, Eiropola direktoram. Godātais priekšsēdētāji, godātie deputāti, parlamentu pārstāvji, paldies par ielūgumu uz šo pasākumu, kurā runāt par demokrātisko atbildību. Un es gribētu īsumā aprakstīt attiecības, kādas ir starp Eiropolu, Eiropas parlamentu un dalībvalstu parlamentiem. Gribu dalīties ar jums dažās idejās, kā mēs varam turpmāk uzlabot un veicināt demokrātiskās atbildības uh, piemērošanu attiecībā uz Eiropolu. Uh, Eiropols ir eh, tiesību sargājoša iestāde. Mēs nodarbojamies ar operatīvu darbību cīņā pret starptautisku eh, organizēto noziedzību un terorismu. 1. jūlijā šogad eh, Holand, Niderlandes karaliena atklāja mūsu centrāli, Mūsu Eiropolā strādā vairāk nekā 700 ekspertu, analītiķu un tiesību sargājošu iestāžu ierēģņu. Un kopumā mums ir šī, mēs balstamies lielākoties uz tā saucamo 24-7 kontroles biroju un sadalb, sadarbojamies ar, Eiro, ar Frontex, Eirojust un citiem, sadarbojamies arī ar Interpolu, trešajām valstīm, piemēram, ASV. Mums nav eh, nekādu iespēju uzlikt piespiedu pasākumus, bet mums ir izdevies novērst sašķelt virkni startautisku teroristu tīklu un novērst ļoti daudz kaitējuma arī likvidējot cilvēku tirzniecības tīklus, kas citas starpā nodarbojas arī ar bērnu nelegālu um, tirzniecību. Mēs mūsu darbinieku vidū ir pretterorisma eksperti, uh, un uh, arī reaģējot uz traģiskajiem notikumiem jūlijā Norvēģijā, mūsu eksperti sniedza lielu palīdzību, piedāvājot analīzi par situāciju un terorisma draudiem dažādās valstīs. Vēl gribētu pieminēt pagājušu gadu notikušo Operation Rescue vai glābšanas operāciju, kurā izmantojot tehnisko ekspertīzi, uh, un kontakts ar tiesību sargājošām iestādēm mums izdevās identificēt 700 aizdomās turamos, kas nodarbojās ar bērnu pornogrāfijas izplatīšanu. Un identificējām arī vairākus simtus bērnu, kas tika atbrīvot no iesaistīšanās šajās aktivitātēs un uh, pasargāti no kaitējuma. Mūsu Tagad ir noteiktas Eiropas Savienības prioritātes, tiek noteikts regulārs novērtēšanas process un lielā mērā mūsu darba sekmes ir atkarīgs no informācijas, ko mums sniedz dalībvalstu iestādes. Mēs eh, cenšamies pirmām kārtām strādāt ar prioritārām problēmām un sākotnēji mēs bijām starpvaldību aģentūra, tagad esam pilnīgi Eiropas līmeņa iestāde, un, protams, par to ir notikušas debats, par to, cik tālu mūsu pilnvaras var sniegties. Lisabonas līgums nosaka, ka Eiropas parlamentam ir ļoti liela loma Eiropola uzraudzības nodrošināšanā. Mēs atskaitāmies mūsu valdei, kurā darbojas dalību valstu pārstāvi, tāpat arī Eiropas parlamenta un padomes pārstāvi, kas veido mūsu budžeta iestādi. Uh, Dalībvalstu parlamenti saņem virkni informācijas no um, revīzijas palātas par to, kā saimnieko Eiropols un apvienotā karaliste, Vācija, Spānija un citas valstis izrāda sevišķi lielu interesi un atbalsta mūsu darbu. Tātad likumu tiesiskais ietvars ir mainījies kopš 2010. gada, bet ir izlab, līdz ar to ir uzlabojusies mūsu demokrātiskā uzraudzība. Parlaments ne tikai uzrauga mūsu budžeta izpildi, bet arī mūsu darbību kopumā un šobrīd komisija ir piedāvājusi jaunu tiesisko ietvaru Eiropolam, balstoties uz Lisabonas līguma 88. pantu. Tas būs ceļš, kā vēl labāk uzlabot Eiropola pārskatu atbildību, demokrātisko pārskatu atbildību. Un pašlaik komisija izstrādā šo juridisko bāzi sadarbībā ar mūsu uh, um, valdi. Un mēs esam ļoti uh, daudz domājuši pie tā, kā vislabāk reaģēt uz dažādiem gadījumiem, kuri nepieciešama mūsu iesaistīšanās. Eiropolam ir nepieciešams lielāks finansējums mūsu darbībai, un to mēs varam uh, panākt efektīvāk apgūstot Eiropas fondu līdzekļus. Eiropols sniedz atbalstu dalību valstīm, uh, kas, uh, kurās ir organizētās noziedzības, uh, centri vai perēkļi, un mēs darbojamies arī kā centrālā iestāde cīņā pret eiro viltošanu. Un ir arī virkne citu starptautisku jomu, kurās mūsu atbildība ir ļoti liela. Bieži mēs dzirdam, ka efektivitāte un at pārskata atbildība nav īsti līdzsvarā, bet mēs nevaram vienu panākt uz otras rēķina. Eiropola uh, atbildība ir pieaugusi, bet uh, iespējas rīkoties nav īsti attīstījušās uh, līdztekus šim procesam. Un uh, satvērsmes aizsardzības iestādes uzskata, ka Eiropols ir stādāms par paraugu datu aizsardzībā policijas un, tiesli, un iekšlietu, atvainojos, tieslietu jomā Eiropas Savienībā. Un dažas, daži praktiski ieteikumi sadarbību ar parlamentu tiem varētu uzlabot, informējot parlamentāriešus par Eiropolu aktivitātēm, piemēram, ar gadskārtējo ziņojumu, bet tāpat es domāju, ka mēs varētu arī informēt, izmantojot tā saucamo organizētās noziedzības draudu novērtējumu pārskatu. Tāpat mēs izstrādājam gadskārtējo rīcības uh, ziņojumu, un visi šie ziņojumi varētu tikt izmantoti, vai tos varētu sūtīt izmantojot Kozak konferenci. Varētu uh, organizēt regulāras tikšanās, kurās piedalās parlamentārieši no dalībvalstīm un Eiropola ierēdņi, lai diskutētu par jautājumiem, kas interesē abas puses un uzlabot arī savstarpējo saprašanos. Uh, un es labprāt regulārāk uzstātos gan Eiropas parlamentā, gan arī Nacionālo parlamentu uh, deputātu tikšanās reizēs. Ja varētu izstra, izveidot tādu kā apakškomiteju libe komitejai, tad arī tā varētu būt uzraudzības iestāde Eiropolam. Protams, ka mēs rīkojamies saskaņā ar pamattiesību aizsardzības principiem. Eiropols saņem finansējumu no Eiropas nodokļu maksātāju līdzekļiem, līdz ar to mums ir pienākums sniegt pārskatus par visu, ko darām. Uh, un Eiropols ļoti augstu vērtē interesi par mūsu darbu un centienus padarīt mūsu darbību efektīvāku. Un es ceru, ka turpmāk mums izdosies vēl uzlabot mūsu demokrātisko pārskatu atbildību un mums ceru, ka mums būs arī līdzekļi, lai padarītu mūsu darbu efektīvāku, lai mēs varam vēl sekmīgāk um, cīnīties pret terorismu un citiem draudiem un palielināt drošību. Paldies jums par atbalstu. Un tagad Jimenez Beserilkundzei došu vārdu, kas runās Eiropas parlamenta vārdā. Labvakar, godātie deputāti! Es eh, vēlētos izteikt savu prieku par to, ka es esmu uzaicināta runāt šajā konferencē. Kā jau šeit izskanēja, Agustin Dies de eh, Mera nevarēja ierasties šajā Libes sēdē, un tomēr es Libe komitejā aktīvi darbojos, un es esmu uh, izrādījusi ārkārtīgi lielu interesi par cīņu pret terorismu un cīņu pret eh, organizēto noziedzību. Es ļoti daudz esmu strādājis un joprojām strādāju ar aizsardzības jautājumiem un upuru aizsardzības jautājumiem, un es esmu izstrādājusi Eiropas stratēģiju kriminālu noziegumu upuru aizsardzībai. Taču šodien, šodien es vēlētos runāt par parlamentu kontroli pār Eiropolu, Eiropolu pāraudzību no parlamentu puses, kā to paredz Lisabonas līgums. Tas ir saistīts ar 88. Eiropas Savienības darbības līgumā, kurā ir atrunāts tas, ka Eiropas parlaments sadarbībā ar padomi ar dažādu noteikumu normatīvu kopumu izveido struktūru funkcionēšanai un arī Eiropola mandātām. Līdz ar to šajā punktā patiesībā parādās doma par to, ka ir jāizstrādā adekvāta pāraudzības sistēma, ar kuras palīdzību parlaments veids kopā ar valstu parlamentiem Eiropolu pāraudzību. Eiropas eh, policijas birojas Eiropols tām eh, nav demokrātiska kontrola, vismaz uz patreizējo brīdi nē, un tie pasākumi, kurus Eiropola parasti ierosina, uh, Tajā runa iet par 43. un 43. padomas lēmumu punktiem, e, kuros runa iet galvenokārt par finansiālu kontroli no parlamenta puses, bet aģentūras parlamentārā pāraudzība tomēr e, tai ir jābūt plašākai. Un e, padomas lēmums šobrīd, tātad Lisabonas līguma lēmums eh, piešķirt parlamentam arī uzraudzību politiskā ziņā ir apsveicams. Pētījums, eh, kuru ir veicis iekšējās eh, politikas ģenerāldirektorāts par Eiropolu darbību, ir, tas uzdod un ļauj atbildēt uz veselu virkni jautājumu. Runiet par tehniskas dabas grūtībām, kuras ir saistītas ar šo hipotētisko parlamenta uzraudzību pār Eiropolu un arī pār citām aģentūrām, citām aģentūrām tiesiskuma, tiesiskuma brīvība un drošības jomā. Jo tas, ka vairākas jomas ir pilnīgā dalību valstu kontrolē, izraisa zināmas grūtības parlamentārajai apakškomitejai uzraudzības veikšanā. Protams, vienmēr uzraudzībai ir jānotiek no vairāku uzraugošo iestādu puses, kā to šobrīd uh, paredz, piemēram, datu kontroli. Nākotnē noteikti notikuma attīstība būs tāda, ka SEPOL sadarbībā ar Eiropolu sniegs mums konkrēti iespēju uzraudzīt. Tādējādi parlaments varēs izvēlēties vislabāko uzraudzības fórumu un patiesībā arī vislabāko institūciju, kas šo aģentūru varētu uzraudzīt. Tas mums ļauj lemt, kāda veida mehānismam, kāda veida pāraudzības mehānismam vajadzētu izskatīties šajā kopīgajā pāraudzībā. Īpaši tas attiecās, kā jau es teicu, uz datu aizsardzību. Runājot par parlamentu, mūs lielā mērā interesē veiksmīga un adekvāta gan Eiropola, gan citu aģentūru darbība. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas parlaments šajās aktivitātēs spēlētu būtisku un varbūt pat vadošo lomu. Es uzskatu, ka regulai ir jābūt eh, izstrādātai. Un kā jau Veinraita kungs teica, ir ārkārtīgi svarīgi izveidot eh, uzticības starp dažādām institūcijām, jo tas ir labs sadarbības pamata pamats. Un kā jau Veinraita kungs teica, labāka informācijas nodošana no aģentūra puses parlamentam būtu tikai apsveicama. Ko darīt? Piemēram, drošības uzlabošanā mums ir nepieciešama ļoti sīka informācijas apmaiņa, un eh, tas mums ir jāveicina. Ja mums neizdosies šo mērķi sasniegt, tad eh, tie būs tikai un vienīgi krimināli noziedznieki un teroristi, kur no tā iegūs. Paldies! Tagad došu vārdu Monāra kungam. Viņš pārstāv Eiropas koledžu. Paldies, godātie deputāti, godātie Eiropas parlamentu un dalību valstu deputāti. Mūsu uzdevums ir runāt arī par cīņu pret organizēto noziedzību un uh, cīņu pret terorismu. Es gribētu piedāvāt dažus apsvērumus, koncentrējoties uz Eiropola lomu. Protams, ka Eiropols ir ļoti, ļoti progresējis, runājot par cīņu pret noziedzību To var redzēt, apskatot situāciju, kas ir atspoguļosies pārskatos, novērtējot, piemēram, cīņu ar organizēto noziedzību, kas sakņojas Krievijā. Storbeka kungs man stāstīja, ka agrāk viņam bija jāizdomā, šis tas, ko vispār varētu likt avīzē, jo no dalību valstīm nebija informācijas. Un varbūt novērtējuma funkcija Eiropolam ir vairāk tāda tehniska, bet tai ir arī politiska dimensija. Pārobežu noziedzības draudi ir viena no politiskajām prioritātēm. To nevajadzētu aizmirst. Eiropas politikas cikls noved pie tā, ka Eiropola veiktie novērtējumi iegūst arvien lielāku nozīmi. Tagad gribētu teikt arī dažus kritiskus vārdus. Kas mums pietrūkst šajā novērtējumā? Tas ir, tie ir konkrēti skaitļi par izmaksām, ko rada noziedzība, ko rada cilvēku uh, zaudējumi un par to, kāds ir ekonomiskais efekts uh, noziedzībai, cita starpā cilvēku tirzniecībai un tā tālāk ir jā, vai, ja vajadzīgs vairāk informācijas arī par to, kā legālo ekonomiku ietekmē organizētā noziedzība, cik daudz ieņēmumu tiek zaudēts. Protams, ka ļoti grūti ir panākt, nu, savākt tādus uzticamus datus, bet mums ir jāapzinās, ka izmaksas uh, Eh, tiešām eh, no noziedzības ceļas ļoti lielas. Un var pat būt tā, ka rodas ļoti smagas budžeta problēmas gan Eiropas līmenī, gan dalību valstu līmenī. Tagad, kad ir jātaupa budžeta līdzekļi, kad nav īpaši vēlēšanās finansēt cīņu pret noziedzību. Bet tagad daži vārdi par preventīvo aspektu. Protams, ka Eiropola līgu nu, lēmums un attiecīgie dokumenti, ko ir pieņēmusi padome, proti pants 5.4 Eiropola nolēmumā piešķir Eiropolam mandātu arī noziedzības prevencijas jomā. izveidojot vairāk eksperti, ekspertu platformu. Un 27 dalību valstis ir uzskatāmas katra par lielu un nozīmīgu ekspertes rezervuāru. Un, protams, ka dalību valstis var dalīties pieredzē. Ne visām ir vienāda pieredze. Ir dalībvalsts, kur ir lielāka pieredze ar vieniem noziegumu veidiem un ir arī citādas situācijas. Manuprāt, pašlaik cilvēkiem ir radies iespējas, ka Eiropols vairāk ir represīva iestāde, bet mums vajadzētu kaut ko darīt arī Eiropola reputācijas uzlabošanā. Mēs zinām, ka Eiropols nevar uzlikt nekādus saistošus pienākumus nevienam vai veikt kaut kādas represīvas darbības, bet Eiropol ir um, visnozīmīgākā Eiropas aģentūra cīņā pret organizēto uh, noziedzību, jo neviena dalībvalsts atsevišķi nevar uh, noteikt, kādi ir galvenie uzdevumi pārobežu sadarbībām. To arī nevar noteikt ne komisija, ne parlaments. Eiropas, Eiropols varētu savu strateģisko pozīciju izmantot aktīvāk, identificējot strateģiskas problēmas, uh, un uh, domāt par to, kā trūkumus labot vai robus aizpildīt. Protams, īstenošana nav viegla, jo Eiropolam nevienmēr ir iespēja būt efektīvam un ir jāizmanto diplomātiskie ceļi un kanāli. Uh, runājot par politiski jūtīgiem jautājumiem, bet Eiropols varētu mūs informēt par to, kādi likumi, kādi noteikumi, tiesību akti varētu būt nepieciešami, lai pārvarētu vai likvidētu pārobežu sadarbības šķēršļus. Ir jāidentificē problēmas, un tad uh, bumba ir politisko institūciju rokās. Manuprāt, ir vajadzīga arī drosme no politiķu puses, lai kaut ko tādu īstenot, un Eiropolam ir ekspertīze, ko ir nepieciešams īstenot. Ir nepieciešams arī attīstīt policijas um, iekšlietu spēkus atsevišķās dalībvalstīs. Turklāt jāspēj novērtēt, vai ekspertu zināšanas netiek izmantotas represīvām aktivitātēm. Arī šis ir tāds delikāts jautājums, bet Eiropols ir vienīgā Eiropas aģentūra, kas spēj novērtēt situāciju, raugoties pāri dalībvalstu iekšējām robežām. Un kā to izdarīt? Protams, ka pretterorisma koordinācijai ir liela nozīme. Stratēģiskie jautājumi vai problēmas ir jādiskutē Un nevienmēr tas notiek padomē, bet, nu, jau problēma identificēšana notiek, un Eiropolam jāizmanto savs mandāts, lai diskusijas notiktu atbilstoši Eiropola mandātam. Par Eiropolu gribētu piedāvāt divus apsvērumus. Es domāju, ka Mēs ļoti labi redzam, ka Eiropols, ņemot vērā ierobežotos resursus, dara visu iespējamo, kas ir tā spēkos. Um, un, manuprāt, Eiropolam var uzticēt jaunus uzdevumus, un to tā redz gan komisija, gan padome. Eiropols nevar tikt galā ar bezgalīgi pieaugošu pieprasījumu skaitu, kas nāk no dalībvalstīm, bet arī šeit ir nepieciešams izvēlēties prioritātes. Šeit arī Eiropas parlamentam varētu būt kas sakāms. Uh, Un vēl par to, kā novērtēt Eiropolu sniegumu. Protams, var jau mēģināt visu izteikt skaitļos, bet uh, ne visu ir iespējams novērtēt, nopaļojot skaitļus. mēs redzam, ka izmantojot statistikas skaitļus ir iespējams panākt noteiktu iespaidu, bet līdz ar to tiek zaudēti, pastāv risks, ka tiek līdzekļi netiek izmantoti efektīvi, jo vienkārši darbība ir vērsta uz to, lai uzlabotu statistikas rādītājus. Vēl, kas ir ļoti nozīmīgi, tiesiskuma un brīvības telpas izvai, izveidē ir jābūt skaidrām pārskat atbildības procedūrām. Un mēs redzam, ka vērojot jūsu skaitu zālē, jūs ļoti nopietni uztverat šo jautājumu. 2010. gada rudenī komisija nāca klajā ar tādu kā komunikē par uzraudzības procedūrām, kurā ir runa par to, ka jānosaka aģentūras aktivitāšu prioritātes. Manuprāt, Eiropola prioritātes nosaka dalībvalsts jau ļoti lielā mērā, un to dara arī Eiropas parlaments, un nevajadzētu šeit ieviest vēl lielāku un tādu jucekli. parlamentam vai, vajadzētu būt iespējai uzdot jautājumus Eiropolam un arī paust kritiku, ja ir redzams, ka Eiropols nerīkojas liederīgi, bet diez vai būtu nepieciešams nākt klajā ar vēl papildus prioritāšu sarakstiem. Paldies! Paldies. Un tagad jums ir iespēja runāt uh, par lietām, uh, kas jūs īpaši interesē, vis atturauc, jums ir iespēja uzdot jautājumus, un sāksim ar Filipo Saltamartīnio kungu no Itālijas senāta. Lūdzu. Paldies priekšsādātā kungs. Liels gods būt šodien klāt, piedalīties šajā parlamenta sanāksmē. Es vēlos uh, vērsties pie Eiropola direktora ar jautājumu, kādu politiku īsteno Eiropols, lai izveidotu kopējo izmeklēšanas kultūru policijas spēkos. Tīpaši domāju par uh, dažādām tiesu sistēmām dalību valstīs, runājot uh, gan par pierādījumu savākšanu, gan par citiem aspektiem. Runājot par drošību pret terorismu, starptautiskās noziedzības apkarošanu, tad bieži netiek ņemts vērā, kādas, cik dažādas funkcijas ir prokuratūrām un uh, kriminālu policijai dažādās valstīs arī tiesu uzdevumi atšķiras. Arī pārkāpumu definīcijas nesakrīt. Saržģīti vērsties pret mafiju, pret uh, terora organizācijām. Turklāt vēlos piemetināt, ka satraucoši, īpaši satraucoši ir tas, cik steidzami jāizskata jautājums par cilvēku tiesībām, to ievērošanu no vienas puses, privātsfēras aizsardzību no vienas puses un institucionālo darbību no otras puses. Šie jautājumi vienkārši pārāk bieži tiek, um, netiek ņemt vērā. Īpaši, teiksim, Eiropas dienvidos notiekošām migrācijām. Paldies uh, par šo komentāru. Es neredzu cits jautājums, tad izteiksies Eiropas parlamenta kolēģe Anna Gomeses kundze. Sorry, I thought I had. Atvainojiet, sakronātāji. Paldies! Es vēlos uzdot jautājumu Venraita kungam un profesoram Monāram. Vai profesora Monāra rekomendācija tiks ņemta vērā? Proti, ka jāizdibina organizētās noziedzības izmaksas un jāidentificē strateģiskie, subje, strateģiskie subjekti Vai mums te vairāk nevajadzētu runāt par korupciju un uh, par to, kā apkarot uh, nodokļu paradīzes? Ne tikai offshore paradīzes, dažas atrodas arī tepat Eiropas Savienībā, ne mm, tikai izvilina naudu no citām valstīm, bet arī no nodokļu maksātājiem, kā individiem. Un tās ir īpaši nopietni, īpaši tagad krīzes apstākļos. Veinraita kungs, ko Eiropols dara, lai uzlabotu šeit situāciju? Jo pagaidām notiek kavēšanās, trūkst sadarbības dalībvalstu starpā. Dalībvalstīm taču jāsadarbojas. Uh, lai identificētu noziedzniekus, lai apkarotu noziegumus, bet pašlaik mm, darbība tiek kavēta. Teiksim, tiesas iestāžu sadarbība Portugālē un Vācijā tik labi nenorisinās kad eh, no Vācijas tiek pārdotas eh, zemūdens laivas eh, Portugālē, tas, kas nopietni negatīvi ietekmē Portugāles budžetu, tas netiek um, izmeklēts. Nav izsniegts rīkojums, lai pārmeklētu Vācijas uzņēmuma telpas. Bija nepieciešami divi gadi, lai šādu rīkojumu vispār uh, pieprasīt, un šeit policijas sadarbība būtu ļoti svarīga. Paldies, lūdzu, nākamais runātājs Ubers eh, Pikins. Paldies, priekšsādātā kungs. Dažas aģentūras eh, te Eiropas Savienībā varētu arī slēgt, un neviens to nepamanītu no vienas puses, bet, eh, protams, ja tas tā notiktu ar Eiropolu, tad ehm, eh, tiktu sacelts liels tracis. Un um, Eiropols šai ziņā ir simbols. Ir simbols um, sadarbībai, progresam. Un es vēlos eh, pateikties um, Veinraita kungam, kas vada šo organizāciju. Paldies viņam, ka mums ir šis drošības instruments, par ko var priecāties. Uh, un drīkstu priecāties Eiropas pilsoņi. Esmu pārliecināts, un uh, ne tikai es viens, ka Eiropols, uh, Eiropola aģentūra mm, ir um, ļoti kontrolēts uh, instruments, um, kā var sadarboties policijas iestādes. Praktiski tā ir visstingrāk kontrolētā mm, iestāde. Man šķiet, um, ka mums šodien un rīt uh, šajā sanāksmē nevajadzētu pārdomāt to, kā uzlikt uh, papildu kontroli šai iestādē, kas jau tāpat tiek uh, ļoti stingri kontrolēta. Drīzāk mums jākoncentrējas uz to, ka mēs jau tāpat izmantojam šo kontroli, un um, mums jādomā par to, kā Eiropols varētu šajos, šādos kontrolas apstākļos pielāgoties jauniem izaicinājumiem, jo situācijā nemitīgi mainās, rodas papildu draudi, jauni pretinieki, un mums e, būtu jāapsver, ko šādos apstākļos Eiropols var izdarīt. Ja jau te ir e, sap, sapulcējušies tik daudzi uh, parlamentārieši no praktiski visām Eiropas Savienības valstīm varētu ievākt dalību valstu priekšlikumus, lai definētu, kādās jomās Eiropols varētu savas darbības paplašināt un kā mēs Eiropolu varētu atbalstīt, lai palīdzētu nodrošināt pilsoņu drošību. Manuprāt, tas ir mūsu mērķis šodien un rīt nevis filozofēt par to, kādus papildu kontrolas instrumentus tev radīt. Jau tāpat policijas sadarbības iestāde tiek uh, pārāk stingri kontrolēta, tā tiek paralizēta daļai um, ar šo kontroli, un tas taču nevar būt mūsu mērķis to paralizēt vēl vairāk. Paldies! Es uh, vēlos pajautāt, vai kādam vēl būtu jautājumi, komentāri vai piezīmes. Jums ir iespēja izteikties. Uh, bet ja nē, atgriezīsimies pie diskusijas dalībniekiem. Lūdzu, Veinraita kungs no Eiropola. Thank you, Mr. Chairman. Thank you for those... Paldies. Uh, Martīnī kundzes jautājums. Tas ir ļoti labs novērojums par to, ka nav kopīgas tādas izmeklēšanas kultūras Eiropā. Uh, ir lielas atšķirības un tās joprojām ir vērojamas. Un tas, protams, ir saistīts ar kopīgas likumdošanas trūkumu. Eiropas Savienība ir nu, daudz darījusi, ir Eiropols ir centies koordinēt policijas iestāžu sadarbību Eiropā. Uh, un ir pieņemti svarīgi juridiski instrumenti, kā piemēram Eiropas aresta orderis, bet šis jautājums ir saistīts ar kultūru. Es tiekos diendienā ar dažādu valstu policijas darbiniekiem, un katram ir savas idejas, savas domas par to, kā izmeklēšanai vai izziņas procesam uh, vajadzētu notikt saskaņā ar viņa valstī, valsts tradīcijām. Jautājums ir par tādu jaunu kopīgu izmeklēšanas vai izziņas modeli, ko vajadzētu popularizēt un pamazām ieviest visās dalībvalstīs, definējot stratēģiskās prioritātes un organizējot koordinēšanas mehānismu, lai operatīvās darbības varētu notikt saskanīgi, sevišķi prioritārās jomās. Ir Eiropolam ir jābūt spēcīgam koordinācijas centram, lai mēs varam panākt, lai policijas iestādes dalībvalstīs sekmīgi sadarbotos par jautājumu par upuriem, atbildot uz uh, Himenesas kundzes jautājumu un Gomešas kundzes jautājumu. Monāra kungs tiešām ļoti precīzi izteicās par problēmu, ko rāda nezināmie, nezināmās organizētās noziedzības izmaksas. Mēs eh, nevaram būt droši par skaitļu materiālu, kas ir mūsu priekšā. Uh, ir ļoti grūti kvantificēt organizētās noziedzības izmaksas. Ir, protams, var novērtēt kibernoziedzības radīto kaitējumu un zaudējumus, bet pat skaitļi par eh, narkotiku kontrabandu. Um, tā ir viena lieta, bet izmaksas, no, kas rodas uh, sabiedrībai, tās ir saistītas ar cilvēku veselības zaudēšanu, ar uh, dažādām problēmām, kas negatīvi ietekmē cilvēkus un līdz ar to valstu saimnieciskos procesus. Kā mums izmērīt uh, faktoru, uh, kā izme, izm, izmērīt šo baiļu faktoru, ko nozied, organizētā noziedzība uh, atstāja uz cilvēkiem. Par Gomešas kundzes jautājumu par cīņu pret organizēto noziedzību. Tas ir ļoti nozīmīgs elements problēmās, proti korupcija, ļoti nozīmīgs noziedzības elements, un tas ir vērojams visā pasaulē, bet arī Eiropā ļoti izteikta problēma. Tā ir saistīta ar to, cik tālu dalībvalsts ir bijušas spējīgas ieviest pasākums pret naudas atmazgāšanu. Uh, Un pašlaik jāsaka, Eiropas Eiropols nav ļoti aktīvs tieši šajā jomā, bet, protams, ka ir jāturpina koordinēt aktivitātes Eiropā. Un tagad par Pirkera kunga jautājumu. Paldies par jūsu komentāru. jūs runājāt par efektivitāti, un es atbalstu jūs attiecībā uz parlamenta uzraudzību. Un kā es teicu, savā uzrunā mums tiešām ir iespēja attīstīt šīs organizācijas kompetenci, lai efektīvāk cīnītos pret organizēto noziedzību un arī kibernoziegumu jomā mums ir iespēja koordinēt aktivitātes Eiropas līmenī, ko var attīstīt. Paldies! Paldies, un tagad uh, eh, Serjora Hemeres. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es uh, vēlētos atbildēt uh, Santa Martīnī kungam. Jūs atsaucāties uz faktu, ka vajadzētu vairāk uzmanības pievērst upuriem un vajadzētu vairāk šo uzmanību pievērst arī no Eiropas parlamenta puses. Pilnībā piekrītu. Un man arī radās tās pats iespējas, kad es uzsāku strādāt Eiropa parlamentā. Uzskatu, ka ir nepieciešama papildus likumdošanas akti, jo šobrīd uh, ar likumdošanu mēs vairāk aizstāvam noziegumu izdarītājus, noziedzniekus un nevis upurs. Un man ir tas prieks paziņot, ka nākošajā parlamenta plenārsēdē mēs izskatīsim ārkārtīgi grūtu dosijē, un tomēr pēc viena gada. Pēc viena gada cīņām mēs pieņemsim Eiropas aizsardzības orderi. Tātad cilvēks, kurš ir cietis kādā noziegumā, vai tas būtu Itālijā vai Spānijā, tad šim cilvēkam pārvietojoties Eiropas Savienības iekšienē, viņam būs nodrošināta aizsardzība un nebūs šī procedūra, aizsardzības procedūras piešķiršana jāaiziet vēlreiz. Tas eh, lielā mērā palīdzēs eh, dažāda veida noziegumu upuriem, gan eh, mājās izdarītu, ģimenes ietvaros izdarītu noziegumu upuriem, gan arī citiem. Komisijai, protams, ir skaidrs, ka vēl ir nepilnības upura aizsardzībā, tāpēc komici, komisija ir izstrādājusi upura aizsardzības pakotni. Es esmu šā instrumenta referenti no parlamenta puses, un mēs vēlamies izstrādāt tā saucamos minimālās prasības, minimālos kritērijus upura aizsardzībai visās 27 dalību valstīs. Līdz ar to, vai tas būtu Bulgārijā, Spānijā vai Somijā, visa veida noziegumu upuriem būs nodrošināta aizsardzība. Īpaši tas attiecās uz tādiem upuriem, kuri ir kļuvuši par terorismu upuriem, mazgadīgie, kur ir kļuvuši par cilvēktirdzniecības upuriem un citādi. Tāpēc eh, es vēlētos tagad eh, pateikt, ka mēs gaidām dalību valstu parlamenta deputātu teikto priekšsēdētājs. Tagad došu vārdu Monāra kungam, arī gala teiktajam. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es eh, varbūt vēlētos nākt klāt ar dažā, ar mm, dažādiem komentāriem, jo šeit jau daudz kas izskanēja. Tiešām problēma joprojām eksistē, jo joprojām ir nesaprašanās pārobežu policijas sadarbībā, un tomēr Šeit mums būtu jāskatās ilglaicīgāk, jo, protams, ka mēs nevaram harmonizēt dažādās dalību valstīs eh, valdošās kultūras. Tas neizdodas arī Eiropolam. Un eh, tas attiecās arī uz Eiropas Savienības līmeni. Un eh, kāds reiz ir teicis pārnot teicienu, ka no mentalitātes jau mēs neatsakamies sākot runāt citā valodā. Un tomēr es uzskatu, ka Eiropolam šeit ir nopietna loma spēlējama, jo Eiropols tiešām ir tā institūcija, tā aģentūra, kura ļauj sadarboties policijas izpildu varām dažādās dalību valstīs. Un, protams, ka dažādās dalību valstīs policisti kā profesionāļi darbojas nedaudz atšķirīgi, taču galvenais šeit ir daudzpusēja sadarbība. Protams, ka nevajag to uzskatīt, ka ja Eiropa loma pieaug, tad dalību valstu policijas eh, iecirkņos eh, to loma samazināsies. Es uzskatu, ka ar laiku mēs e, šīm varbūt problēmām tiksim pāri, un tomēr šobrīd tā vēl joprojām ir drusceņ jūtama. Runājot par nozieguma izmaksu novērtēšanu, Tas ir ārkārtīgi grūts jautājums tieši no metodoloģiskā skatu punkta raugoties, jo Eiropols jau šobrīd ir izveidojis veiksmīgu metodoloģiju organizētās noziedzības novērtēšanā, un tas parādās arī ziņojumā, un tomēr Eiropolam vēl joprojām nepietiek līdzekļu, lai šis novērtējums tiktu veikts ļoti plaši un daudzveidīgi. Varbūt, ka es varētu griezties pie Eiro parlamenta un valstu parlamentiem, lai Eiropols mazliet vairāk šo jautājumu izvirzītu kā savu prioritāti. Un šobrīd ir uh, dažādas finansējums, dažādi fondi pieejami pētījumu veikšanai. Tātad Eiropolam vajadzētu būt proaktīvākam un vajadzētu izvērtēt dažādas naudas avotus un to pieejamību, veikt pētījumu, kāda ir krimināla nozieguma ietekme uz sabiedrību. Un, protams, šeit mēs arī varam runāt par nodokļu maksātāju naudas labāku un adekvātāku izmantošanu. Un visbeidzot, cīņa pret korupciju. Tā joprojām ir būtiska problēma, tā ir arī delikāta problēma. Uh, jo, kā jau zināms, šeit nevienu vārdā nesaukšu un neko nevēlos sīkāk norādīt, un tomēr ir dalība valsts, kurās korupcija ir lielāka problēma kā citās, un līdz ko mēs ķeramies korupcijai klāt, tā tas kļūst par politiski karstu kartupeli. Un eh, Vainraita kungam šobrīd varbūt nejautāšu par ietekmes izvērtēšanas sekām, ko tas nestu kā Eiropolam, un tomēr mums vajag strādāt šādā virzienā. Patiesībā Eiropa ir sasniegusi ļoti daudz. Mums ir izveidota kopīga juridiska platforma, tā ir minimālā platforma, minimālie kritēriji, un tomēr salīdzinot ar situāciju pirms 15 gadiem, Eiropa ir sasniegusi, varbūt neteiksim daudz, un tomēr drusku daudz. Runājot par tā saucamajām nodokļu paradīzēm, e, tas ir atkarīgs no dalību valstīm. Par to padomē tiek daudz runāts, ka vajadzētu daudz vairāk darīt, e, kā izdabūt datus un kā atteikties no nodokļu paradīzēm, un tomēr, ņemot vērā to, cik dažādu dalību valstu budžeti ir, e, ir, ir atšķirīgi, tad šobrīd ir skaidrs pilnīgi skaidrs, ka nodokļu paradīžu apkarošana kļūs ak akūtāka. Vēl burtiski vienu minūtīti, un tagad es pieskaršos ārkārtīgi bīstamai tēmai. Lasot šo ziņojumu par Eiropolu, es vienmēr domāju par to, ka Eiropols ļoti daudz zina, un kuri ir dalību valstu legāti, kuras ir tās dalību valstis, kuras nesadarbojās pilnībā, un šis ziņojums ir ļoti diplomātisks. Ziņojumā netiek uzsvērti tā saucamie sliktie skolnieki. Es varbūt nevēlos iestāties par publiskošanu, un tomēr varbūt, ka tas būtu jēgpilni. Mani ļoti lielā mērā ietekmē pirms pāris mēnešiem nopublicētais Mario Monti raksts, kurš runāja par tā saucamo valsts, um, valsts parādu krīzi, ka tā patiesībā ir Eiropas piesardzības sekas. Un eh, tas varbūt attiecas arī uz citām jomām, un, piemēram, runājot par izpildvaru, par tiesību sargājošiem orgāniem situācija ir tieši tāda pati. Mēs esam pārāk, pārāk diplomātiski. Jā, es, protams, saprotu, ka e, Robertam Vainf ka Robam Vainbrēt kungam ir jābūt diplomātiskam, un tomēr varbūt nebūsim tik ļoti diplomātiski. Paldies, saka priekšsēdētājs, ļoti labi. Mēs pieturamies burtiski sekundu sekundē mūsu laika grafikam, mēs esam burtiski pāris minūtes pa priekšu, un tagad pārējām pie pēdējās šās dienas sēdes daļas, kura ilgs līdz 6.30. Un Tagad es uzaicināšu šeit eh, prezidija krēslos sēdēt Aledu Viljams kungu, kas ir Eirojust kolēģijas priekšsēdētājs, tad Eiropas parlamenta pilsoņu brīvību tieslietu un iekšlietu komitejas locekli. Ā, es saprotu, ka Vācijas bundestāga deputāts Ježī Montaks nevarēja ierasties šodien Briselē. Tā tad, jā, Juršiem Omtāks neieradīsies un Anrī Labai, kas ir Bajonas eh, fakultātes profesors. Uh, Tātad Viljams kungs, Vēbers kundze un Labaja kungs, lūdzu ierodaties šeit, pasakos iepriekšējiem paneļ diskusijas eh, ekspertiem un pārējām uzreiz pie sēdes otrās daļas pirmā, pirmā referenta. Well, if I may have you... Nu tad turpināsim. Lūdzu uzmanību. Izmantosim laiku, kas mums paliek. Nekavējoties, dosimies tālāk pie nākamā punkta. Pirmkārt, mums notiks diskusija par Eiropas tiesiskās telpas izveidošanu, savienojot to ar dalību valstu tiesisko telpu. Un runāsim īpaši par Eirojust lomu. Vēlos um, sveikt um, Aled Viljams kungu, Eirojust kolēģijas priekšsēdētāju. Viņš izteiksies pirmais, lūdzu. Paldies, priekšsēdētā kungs. Paldies par iespēju vērsties. Priekšsēdētājs pārtrauc. Daži no jums atstāv šo zāli. Lūdzu, dariet to klusi, lai tie, kas paliek, varētu dzirdēt referentu Aledu Viljams. Praktiski mm, jābalso ar kājām, kā saka Anglijā, bet es ilgi nerunāšu. Es vēlos uh, atspoguļot Veinraita uh, kunga ļoti daļrunīgo prezentāciju par uh, kontroli, kas pastāv abās mūsu organizācijās Eiro, Just un Eiropolā attiecībā uz demokrātisko pārskatu atbildību. Protams, ir viena atšķirība starp to pieju, ko izvēlas Lisabonas līgums. Eirojusts un um, Eiropols praktiski Eiropolu pakļauj kontrolei, bet um, Eirojustu novērtējumam. Un es uzskatu, ka kontrola salīdzinot ar um, novērtēšanu ir kaut kas stingrāks un prasa lielāku piepūli. Uh, Es um, mēģināšu šeit atbildēt uz uh, diviem jautājumiem, un tas varētu būt ievads tam, ko dara Eirodžest. Pirmais jautājums varētu būt tāds, kāda pārskata atbildība būtu piemērojama organizācijai kā Eirodžest, kas līdz šim iepriekšējā līgumā ir aprakstīta uh, kā Eiropas Savienības um, tiesiskās sadarbības instruments. Ne, viegli atbildēt kādu pārskatu atbildību nevar sagaidīt no šīs organizācijas, ko nevar pieprasīt Eiropas parlaments un nacionālajie parlamenti, un tā ir operatīvā pārskata atbildība. Šeit es izmantoju ļoti nodrīgo ziņojumu ko sagatavojis Eiropas parlamenta uh, paspārnē komiteja, kas atbild par drošību un uh, izlūkdienestu darbību, ko pieminēja arī Barcelino kundze agrāk. Kāpēc nevajadzētu šeit runāt par operatīvo pārskatu atbildību? runājot par Eirodžast kompetencēm, atbilde ir vienkārša. Ja aplūkosim Eirodžast misijas un uzdevumus, kā tie ir uzskatīti Lisabonas līgumā, runa ir par to, lai atbalstītu un stiprinātu koordināciju un sadarbību starp nacionālām izmeklēšanas um, un vajāšanas iestādēm, pamatojoties uz informāciju, kas ir šo iestāžu rīcībā, un pamatoties uz informāciju, ko sniedz Eiropols. Eirojust eksistē īpaši tagad, lai koordinētu tos um, pūliņus, ko īsten, ka, kas ar praktiski, lai koordinētu to, ko dara citas aģentūras, kā Olafs un Eiropols, lai sadarbotos ar šīm aģentūrām. Un um, runājot par um, interfeisu starp Eirodžast un nacionālām izmeklēšanas uh, iestādēm, Eirodžast ir hibrīda organizācija. Tā sastāv no prokuratūras, no tiesnešiem, no policijas virsniekiem, no dalību valstīm un arī no darbiniekiem, ko ieceļ tieši no Briseles, no komisijas pārsvarā. Runājot par skaitlisku sadalījumu, Eurojust ir maza, bet efektīva organizācija. Mums ir aptuveni 45 prokurori no dalību valstīm kas eh, strādā mūsu organizācijā, kam maksā dalību valstis, kas sadarbojas ar dalību valstu iestādēm. Mums ir ap 200 amatpersonām, ko nodarbina komisija Eirojust um, kategorijā. Un vēl būvējot tālāk izbūvējot šo tiesiskuma brīvības drošības um, telpu, mums ir nosūtītie nacionālajie eksperti. Viņu ir aptuveni 15, viņi nāk no dalību valstīm, viņi strādā Eurojust organizācijām pie konkrētām lietām, un uh, tad viņi atgriežas savās respektīvajās valstīs un uh, stāsta, kā notiek darbība Eiropas Savienības līmenī, apkarojot organizēto noziedzību. Varbūt es konkrētāk uh, aprakstīšu situāciju, minot kādu piemēru. Dalībvalsts policijas uh, darbinieks nosūta informāciju Eiropolam pēc uh, uh narkotiku uh, dīlera apcietināšanas ir um, konfiscēts arī viņa telefons un uh, ir saņemti šādā veidā vairāku viņa kontaktpersonu numuri. Šo informāciju analizē Eiropols, uh, viena analīzes datne paliek Eiropolā un tiek nodibināts, uh, ka šis dīleris ir kontaktējies ar citiem dīleriem citās Eiropas Savienības valstīs. Līdz ar to šo operāciju var turpināt kā proaktīvu uh, operāciju, jo ir pierādījumi, ka pastāv uh, starptautiska organizētās noziedzības grupa. Un, lai pārtvertu uh, telefonus, lai telefonu sarunas, ir nepieciešams, nepieciešama autorizācija, jo šādu izmeklēšanu regulē vairākas regulas un direktīvas vēlāk um, būs uh, jānodrošina, ka šo dīleru uh, konti bankā mm, ir um, un aktīvi ir um, iesaldēti. Šeit arī jākoordinē darbība uh, un iespējams jāsaņem apcietinājuma rīkojums. Līdz ar to Eirodžast cieši sadarbojas ar Eiropolu. Uh, pēc šīs sākotnējās informācijas saņemšanas. Šeit uh, īsi izklāstot jums ir piemērs, kā šai sadarbībai vajadzētu notikt. Un tad um, šai operācijai turpinoties, Eirodžest uh, koordinē lietas, uh, Eh, jāsaka, ka gadu laikā notiek ap 150 šādu operāciju un tiesiskā kontrole, kas notiek attiecībā uz informācijas izmantošanu, attiecībā uz rīcības koordinēšanu, lai apcietinātu noziedzniekus, viss ir pakļauts nacionālajai tiesiskajai kontrolei. Un tāpēc es teiktu, ka demokrātiskā pārskata atbildība Eirodžast ietveros neiekļauj operatīvo sadarbību. Vienīgais, ko varu šeit piebilst, ir tas, ka ļoti svarīgi, runājot par Eirodžastu un citām aģentūrām, ir noteikti prioritātes politiski un juridiski. Eiropas un nacionālajos parlamentos. Mēs uh, strādājam vadoties uh, pēc prioritātēm, kas ir noteiktas šeit Briselē, protams, ar likumu devēju palīdzību. Es domāju šeit par kozī darbu, par 71. panta prasībām, uh, ka jāziņo. Ja Eiroparlamentam un nacionālajiem parlamentiem par um, noteiktu rīcību, un tas ir pamat noteikums attiecībā uz Eirodžast rīcību. Mums ļoti patīk demokrātiskā pārskata atbildība, bet runājot par operatīvo funkcionēt spēju, tā iemesla dēļ, uz ko norādēju, un šeit man piekrīt lielākoties likumdevēji, ņemot vērā mūsu operatīvo darbību, šajā jomā kontrola nebūtu vajadzīga. Ko darīt turpmāk um, attiecībā uz um, operatīvo sadarbību un pārskatu atbildību? Šeit es vēlos jums ko lūgt. Proti, pilnīgi vitāli ir uh, izmantot uh, šī brīža darbības ietvaru, kas ir pieejams uh, mums praktiski ko, kopš 4. jūnija šogad ir ieviesta jauna, jauns pienākums, proti dalībvalstīm ir pienākums atbalstīt Eirodžest ar uh, noziegumu detaļām, īpaši runājot par pārrobežu noziegumiem, kas interesē Eirodžast. Par to tātad dalībvalstīm ir jāsniedz informācija. Mēs atbalstām arī kopējās izmeklēšanas komandas un mēs virzām uz priekšu Eirodžast nacionālo koordinācijas sistēmu. Tie ir virtuālie biroji, uh, Eirodžast, kas uh, atrodas katrā dalību valstī. Bet uh, plašāk lūkojoties, tikpat svarīgi un tieši ietekmē demokrātisko pārskatu atbildību gan Eiropa parlamenta, gan nacionālajos parlamentos mm, ir um, leģislatīvo pasākumu virzīšanos priekšu attiecībā uz Eirodžast darbību. Un es domāju ne tikai par 85. un 86. pantu, uh, Lisabonas līgumā, kas jau tika īsi pieminēti, un es par tiem vēl runāšu, bet arī konkrētus pasākumus mm, Eiropas parlamentā, piemēram, Eiropas izmeklēšanas rīkojums, kas, eh, kas būs sava veida revolūcija, runājot par pārobežu sadarbību krimināllietās. Tas eh, tā būs mm, Tā būs sistēma, kas um, mm, aizstās šī brīža sistēmu, tā pieprasīs daudz uh, sadarbības no dalību valstīm, un kad, un es domāju, ka Eiropas parlaments pozitīvi izskatīs priekšlikumus par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu, praktiski mums būs viens rīkojums, kas piedāvā prokuratūru prokuroriem un tiesapsargājošajām iestādēm iespēju ātri un efektīvi rīkoties, izmantojot sastarpējās atzīšanas instrumentu, sadarbojoties ar kolēģiem dalību valstīs. Es vēlos uzsvert, cik svarīgs ir šis instruments arī proporcionalitātes ziņā, kad mums mūsu rīcībā būs šis instruments un kad to skatīs Eiropas parlaments un nacionālajie parlamenti, iespējams tur būs viens uh, trūkums. Teiksim, Eiropas apcietināšanas rīkojums um, ir ļoti veiksmīgs, bet uh, dažreiz tas ir proporcionalitātes uh, ziņā neadekvāts. Un, ja šoreiz likumdevējiem izdosies korekti atspoguļot proporcionalitāti šajā jaunajā likumdošanā par izmeklēšanas rīkojumu, tas noteikti būs liels solis uz priekšu organizētās noziedzības apkarošanā. Nākamā lieta, es saprotu, ka laika nav daudz, bet es pieminēju 85. pantu un regulas priekšlikumu, kas tiek skatīts nākamo gadu laikā, iespējams 2012. gada rudenī. 85. pantā mums ir divas iespējas, kā reformēt Eirojust, lai to padarītu efektīvāk. 85. pantā runa ir par kompetenču paplašināšanu. Praktiski var uzsākt izmeklēšanu un arī Erdžās tiek piešķirtas uh, pilnvaras, lai risinātu konfliktus, kas saistīti ar jurisdikciju. Tās Erdžās darbība ir ļoti svarīga, jāpadomā arī par uh, Erdžās struktūru un pārvaldīšanu. Un koplāmuma procedūras ietvaros tas palīdz uh, nekavējoties piemērot kontroles uh, pasākumus, runājot arī par finansēšanas aspektiem. Un noslēgumā, atvainojot, ka pārsniedz laiku, es to zinu, bet ir vēl 86. pants, runājot par prokuratūras uzdevumiem. Šī lieta ir sarežģīta. Es vēlos īsi to aprakstīt. Praktiski te ir atsauce uz noteikumiem, kas jau pastāv pārskatītajā Eirojust lēmumā. Tur eh, pret dalībvalstīm tiek izvirzētas eh, prasības sniegt Eirojust eh, konkrētos gadījumos informāciju par pārobežu izmeklēšanu, kas tajās notiek mm, īpaši, ja runa ir par Eiropas Savienības finanšu interesēm. Kad mums uh, ienāk šāda informācija no dalībvalstīm, tad praktiski mums tiek iesniegti pierādījumi, balstoties uz kuriem uh, varam sākt rīkoties un um, sadarboties arī ar likumdošanas orgāniem. Thank you, Mr. Paldies, Viljamsa kungs, par šo ļoti izsmeļošo prezentāciju par Eirojust. Tagad dosim vārdu Eiropas parlamenta deputātei Renātei Vēberei. Viņa ir Lībe komitejas dalībniece un referente par ziņojumu par konfliktiem, piemērojot uh, jurisdikciju krimināllietās un par iespējām novērst šādus konfliktus. Lūdzu! Paldies! Pirms gada mēs tikāmies ar dalībvalstu parlamentāriešiem, un es ļoti atbalstu šādas, šādus pasākumus. Es vēlos, lai Eiropas parlaments ciešāk sadarbotos ar nacionālajiem parlamentiem. Es sākšu tur, kur apstājās prezidents Viljams. Mēs, protams, esam sagatavojuši likumdošanas grozījumus. Nevaram būt droši, cik ātri tie tiks pieņemti, bet mums ir jābūt skaidrībai, ko mēs ar jauno likumdošanu vēlamies panākt, un šādas tikšanās reizes mums ļoti palīdz mums es katram varētu ieteikt izlasīt pētījumu, ko pieminēja iepriekšējās runātājs. Vakardien šis pētījums tika prezentēts Libe komitejā, un to veica neatkarīgi eksperti. Piedalījās eksperti no dažādiem pētniecības centriem Eiropas universitātēs un daži no ieteikumiem, tos es gribētu jums piedāvāt šodien pārdomām, un, protams, mēs varam par tiem arī diskutēt, jo tie saistās ar mūsu šodienas tēmu. Prezidents Viljams runāja par to, kam nevajadzētu būt kā elementam demokrātiskajā pārskatā atbildībā proti operatīvajām darbībām. Uh, Mēs, mums ir mandāts, kā, kas dod iespēju uzraudzīt Eiropas aģentūras un to aktivitātes šajā um, sfērā, un mēs runājam gan par politiku, gan finansēm un daudz ko citu, bet par policiju. Par politiku, protams, viedokļi var atšķirties, bet uh, mums ir jāzina labā, kurās politikas nozarēs ir jāsniedz atbalsts. Mums ir komitejas, kas strādā ar budžeta jautājumiem, ar budžeta kontroli. Uh, Un es gribētu pateikt, ka pētījums, ko es pieminēju, uzsver, ka Eiropas parlamentam nevajadzētu iesaistīties uh, valdē, nevajadzētu iecelt ne eirojust vadītāju, ne arī vadošos darbiniekus. Eiropas parlamentam ir jāsaglabā sava neutralitāte, lai tas sekmīgāk varētu īstenot savas pilnvaras. Manuprāt, tas ir jautājums, par kuru domas dalās Eiropas parlamentā. Ir kolēģi, kas labprāt baudītu lielāku uh, Uh, ietekmi nosakot um, eiro just vadību, bet viss sarežģītākais, tad delikātākais jautājums uzraudzībā attiecās uz informācijas saņemšanu no Eirojust, no Eiropol, no Frontex, uh, kāda veida informācija ir nepieciešama un kāda informācija mums ir tiesības pieprasīt. Interesanti ir apzināties, ka pirmais eh, ieteikums šajā pētījumā uzsver, ka Eiropas parlamentam vajadzētu nodrošināt, lai uzraudzības vienošanās ne kalpotu tam, lai dalību valstis vairītos izmantot šīs aģentūras kā sadarbības platformas. Nevajag prasīt pārāk daudz, lai ne bloķētu vai neparalizētu darbu, lai dalībvalstis nejustos mudinātas vairāk pievērsties divpusējām sadarbības formām. Protams, bet no otras puses mums ir tiesības informāciju pieprasīt un saņemt. Un jautājums ir, kā panākt līdzsvaru starp šiem diviem aspektiem. Es esmu pārliecināta, ka šis jautājums piedar pie problēmas risinājuma. Informācija, ko mēs pieprasam no aģentūrām, to pieprasot mums ir jāapzinās, ka aģentūras saņem informāciju no dalībvalstīm, no dažādām izmeklēšanas vai izlūk iestādēm vai policijas iestādēm tā tālāk. Un šajā ziņā Eiropas parlamentam vairāk jāuzticas nacionālajiem parlamentiem un to iestādēm vai to komitejām, uzticoties, ka, šī, ka parlamenti zina, ko dara un ir gatavi sadarboties, jo mums nevajadzētu dubultot to darbu, kas nacionālajā līmenī jau tiek darīts. Un otrs, mums vajadzētu vairāk izmantot iespēju sadarboties labāk ar apvienotajām uzraudzības kolēģijām. Mums ir ciešāk jāsadarbojas ar minētajām iestādēm, jo tādā gadījumā mums būs iespēja iepazīties ar kvalitatīvāku informāciju un arī um, novērst to, ka notiek darbs ar kļūdainu vai aplamu informāciju. Šīs kopīgās uzraudzības iestādes um, ir jāatbalsta to darbībā. Un vēl gribētu arī pateikt, ka manis minētais pētījums ļoti skaidri pasaka, ka Eiropas parlamentam nevajadzētu pieprasīt pieju aģentūru datu bāzēm, kurās ir informācija no dalību valstīm, jo tas jau būtu pārāk tālu, pārāk um, tas ietu par tālu un neliecinātu vairs par parlamenta neitrālo nostāju. Dažkārt mums, protams, to gribētos. Manā politiskajā grupā bieži es dzirdu kritiku, tiek teikts proporcionalitāte un nepieciešamība attiet dažādiem tiesību aktiem, tas viss tiek apšaubīts, bet es reaģēju tā, Ja es nesaņemu pietiekam daudz informācijas, kā lai es novērtēju to, kas īsti notiek aģentūrās? Informācija ir skābeklis, kas ir, nu, svarīgāks par visu, un lai labāk, lai uzlabotu aģentūru darbu, mums ir jāsaņem informācija par drošības draudiem Eiropas Savienībā un tās dalībvalstīs, jo bez šīs informācijas mums Eiropas parlamentā būtu ļoti grūti saprast, vai ir nepieciešami likumdošanas grozījumi, vai ir vajadzīgi vairāk uh, līdzekļi no budžeta, vai uh, vajadzētu um, darīt ko citu. Kā mums nonākt pie šīs informācijas? Mēs atkal atgriežamies pie debatēm, kas notiek regulāri Eiropas parlamentā. Viena no iespējām ir izveidot tādu kā apakškomiteju, kas nodarbotos tikai ar informācijas klas klasificēšanu. Ne visi atbalst šo pieeju, Citi deputāti uzskata, ka informācijai jābūt publiskotai, publiskai, un abām pusēm ir savi argumenti. Bet neraugoties uz to, ir nepieciešams mehānisms, kā Eiropas parlamenta deputāti var iepazīties ar tā saucamo klasificēto informāciju. Un vēl es gribētu noslēgumā pateikt, ka es Esmu pārliecināta, ka kaut kad mums, mums varbūt nav vajadzīga jauna likumdošana, varbūt mēs varam uzlabot esošās sadarbības iespējas, labāk iepazīstoties ar nacionālajiem parlamentiem un iemācoties vairāk uzticēties viens otram, uzlabojot arī mūsu sadarbību ar iestādēm, kas jau ir izveidotas un kam ir konkrēts mandāts. Paldies! Paldies Vēbers kundzei, un tagad eh, pirms es došu vārdu diskusijām, dosim vārdu akadēmiskās sfēras pārstāvim. Enrī Labail kungs, Bajonas fakultātes profesors, lūdzu. Bien, merci, monsieur le président. Paldies priekšsēdētā kungs, paldies par jūsu ielūgumu, um, paldies um, par šo godu piedalīties šajā viedokļa apmaiņā ar uh, Eiropas parlamenta pārstāvjiem un Nacionālo parlamenta pārstāvjiem. Ir jau diezgan vālu. Es um, neiedziļināšos juridiskajās detaļās līdz ar to, jo juristi jau bieži izmanto ļoti sarežģītus vārdus, kuros um, nevar uh, atrast jēgu galu galā. Tas uh, tā īsi un kodolīgi mēģināšu lietas būtībā rakstīt. Pirmkārt, uh, tiesiskuma talpa Eiropā veidojas ļoti lēni. Nu, desmit gadi ir eiro justam, 2002. gadā tika izveidots, nu tad desmit ne, bet astoņi Runājot um, par um, sankciju no sistēmu Eiropas Savienībā, tad visa šī arhitektūra tika izveidota 2003. un 2004. gadā ar Eiropas Savienības konstitūcijas pieņemšanu. Te nekas nav daudz mainījies. Kas tad, uh, kādi tad ir mūsu sasniegumi? 2002. gadā tika pieņemts uh, lēmums, tas tika pārskatīts 2008. gadā, tas arī viss, tad Stokholmas programma, iekšliet stratēģija pret uh, nabadzību, rīcības plāns, ko pieņēmusi komisija, lai īstenotu Stokholmas programmu, pie tā es vēl atgriezīšos. Tā tad uh, praktiski var konstatēt, uh, mums ir nepieciešami stiprināt eh, pilsoņu uzticēšanos tiesiskuma telpai, eh, bet sākumā ir jāpārliecinās, ka šāda tiesiskuma telpa eksistē un sniedz pievienoto vērtību, uzlabo pilsoņu ikdienu un Eiropas Savienības eh, rīcības spēju. Un tad, lai šādus pierādījumus sniegt. Mums būtu jāizskata visi līgumi, kas ir mūsu rīcībā, visas atsauces, eh, jākonsultējas ar ekspertiem, bet paši eksperti dažreiz eh, nesaprot, par ko runā, runājot eh, par strateģisko darbu kārtību, politiskiem cikliem, snieguma rādītājiem. Mēs šādus vārdus dzirdam mm, Amerikas reitinga aģentūra ziņojumos, bet ne jau šeit tādi vārdi būtu jālieto. Mēs šeit runājam vienkārši par cietušo un noziedznieku pamatiesību garantēšanu. Lūk, mums jābalstās uz to, ko saka līgums. Līgums saka visu - Lisabonas līgums. Mums ir arī Amsterdams līgums. Par to arī nevajadzētu aizmirst. Un iepriekšējā runātāja pieminēja regulu, kas eh, atdzīvinās, tā teikt, eh, eiro justu jaunos apstākļos. Un mm, jādomā, protams, arī par nākotni. Šī eh, Lisabonizācija, eiro justa Lisabonizācija nav notikusi, jo 2002. gada ietvaru lēmums, kas tika pārskatīts 2008. Uh, uh, gadā, ir ļoti piesardzīgs, formulē lietas ļoti piesardzīgi. Turklāt nevar arī teikt, ka Lisabonas līgums būtu revolucionizējis lietas uh, sankciju sistēmas ietvaros. Uh, Ceturtajā eh, sadaļā runa ir par sadarbību un koordināciju starp dalību valstīm. Mēs eh, nerunājam par vertikālo subordināciju, mēs eh, sadarbojamies. Mēs palīdzam viens otram, atbalstām viens otram, balstoties uz starpvaldību attiecībām. Mēs te nerunājam par juridisko federālismu. Nacionālās um, iestādes uh, kontrolē situāciju visa procesa ietvaros. Runa ir par struktūrālo uh, sadarbību un lūk šādi nacionālā līmenī un Eiropas līmenī notiek um, sadarbība un lietu koordinācija. Uh, Iespējams, um, pamatoma šeit ir ļoti vienkārša. Uh, prakt... Bet dažreiz um, dalībvalstīm tiek uzspiestas um, kopienas uh, lietas. Un šeit uh, rodas zinām ierobežojumi. Tas ir liels deficīts visai Eiropas Savienībai un atsevišķām valstīm. Līdz ar to Eirojusts uh, nav attīstījis uh, visu savu potenciālu. Un šeit svarīgi paskatīties uz Eirojusta struktūru. Aplūkojot uh, Lisabonas līgumu, šis līgums gal galais ir uzvarējis uh, citus uh, kandidātus, un um, tur tas lielais uzvarētājs ir Eirojusts. Tātad Lisabonas līgumā Eirojusts eh, ir tas um, uzvarētājs. Un 85. pantā līgumā ir aprakstīti Eirojusta uzdevumi, lai tas varētu efektīvi darboties sadarbībā ar nacionālajām iestādēm, un tur ehm, ir eh, daudz vairāk pienākumu uzlikts eirojustam, nekā tas šodien ir praksē. Nu, pirmais, eh, pirmajā punktā tas viss ir aprakstīts, un otrajā runa ir par koordinācijas un sadarbības stiprināšanu un par sērtu lomu. Lūk, izlasot 85 pantu, nevar īsti saprast komisijas e, politiku attiecībā uz ērjustu. Kas tad notiek? Šeit um, es attīstīšu otro ideju. Praktiski mēs runājam par lielu atbildību. 85. pantā runa ir par piemērošanas kārtību. Otrajā rind, Otrajā punktā, 85. pantā, tiek uh, definēti jautājumi, kas ir uh, vitāli uh, Eiropas Savienības tiesiskuma telpai. Tur definēta darbības joma, funkcijas, uzdevumi Eirojus darbībai. Praktiski šeit ir trīs lietas, kas ir svarīgas. kriminālu, sadarbība krimināla lietās, izmeklēšanā, tiesiskā sadarbība un strīdu izšķiršana. Nu, praktiski tie ir elementi, kas, manuprāt, Eiropas Savienības likumdevējiem piedāvā trīs aspektus, par kuriem padomāt. Pirmais aspekts ir struktūrāls. Struktūrāls pārdomas nozīmē aizdomāties par eiro justa padarīšanu par tīri tiesisko struktūru. Praktiski eiro justa darbojas tiesneši un prokurori šobrīd, un tām, manuprāt, tām vajadzētu palikt. Eiro justs pieņem lēmumus, kurus kontrolē Eiropas Savienības tiesa. Un um, šai ziņā vajadzētu izveidot um, sava ziņā pielāgošanās um, instrumentus. Man nešķiet, ka nacionālā politika šeit būtu vislabākais risinājums. Šeit tomēr jāpatur kritisks, kritiskā perspektīva runājot par um, dalībvalstu tiesiskajām sistēmām. Turklāt Eirojusts ir aģentūra bez statūtiem. Otrs jautājums vairāk par funkcijām. Runa šeit nav par papildu kompetenci piešķiršanu Eirojustam. Nē, nē. Drīzāk runa ir par to, lai uzdevumu ziņā saprast, ka ja jau Eirojusts palīdz dalībvalstīm, dalībvalstīm jāpalīdz Eirojustam. To saistību ietvaros kuras šīs valstis ir uzņēmušās. Es atceros 27 dalību valstu uh, konferenci, kur runa bija par nacionālo, nacionālās prakses ņemšanu vērām. Tas, protams, ir um, būtiski, uh, Un uh, trešais uh, punkts, par ko runā arī 85. panta trešais punkts, uh, tur runa ir par novērtēšanu. Eirojusta rīcība tiek novērtēta. Priekšsēdētājs pārtrauc, jo Un saka, ka, ka, ka jāpabeidz šī sanāksme ir pēc 15 minūtēm un jānotiek vēl diskusijai ar uh, Nacionālo parlamentu pārstāvjiem. Trīs minūtes, uh, saka runātājs. Tātad Eirojust ietvaros nepieciešams ieviest um, kompetenču sadalījumu un skaidri pie tā pieturēties. Pagaidām Eirojusts uh, dokumentos uh, pārāk bieži netiek pieminēts, kas uh, būtu labojams. Turklāt es atceros 2010. gada ziņojumu, ziņojums par darbību, mm, izskatījās lieliski. Mums Eirojust izskatīja 2010. gadā aptuveni 1500 lietas. Vai var runāt par to, ka šīs 1500 um, lietas visā Eiropas Savienībā um, ir uzlabojušas drošības situāciju? Es tā īsti nedomāju. Luksemburga viena pati uzdevusi vairāk jautājumu par um, Eirojust darbību nekā Spānija. Nīderlandē un Francijā izskatīto lietu skaits bija vienāds. Nu, ja jau gan Francija un Nīderlanda tomēr nav salīdzināmas valstis uh, lieluma ziņā, piemēram, līdz ar to. Uh, Šāda situācija rada jautājumus. Mums jādomā par tiesiskumu, par drošības situāciju Eiropas Savienībā, un atslēgu vārds būtu efektīva darbība. Un tas būtu jāapspriež pirmkārt. Paldies, paldies par jūsu prezentāciju. Paldies, ka jūs eh, mūs iepazīstinājāt ar savām domām. Ir vairāk deputāti, kas vēlas izteikties. Un eh, mēs dosim vārdu visiem, kur vēlas izteikties, un tad dosim vārdu prezidijā sēdošajiem diskusiju noslēgtajiem. Un vispirms eh, Enna Talenfinē no Rikstāga Zviedrijā. Paldies, priekšsēdētāji kungs un eh, godātie kolēģi. Vispirms es eh, vēlētos sākt ar to, ka es vēlētos pateikties Eiropas parlamentam un Lība komitejai par ļoti interesanto pēcpusdienu. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs, parlamentārieši, tiekamies eh, savā starpā nacionālajā ar Eiropas parlamentu, lai mums būtu iespēja diskutēt par svarīgiem jautājumiem un par ārkārtīgi būtiskiem jautājumiem. Cīņa pret pārobežu kriminālu noziegumiem prasa eh, starptautisku sadarbību, un šobrīd ir jābūt iespējai prokurāriem no dažādām valstīm piedalīties nozieguma izmeklēšanā. Šādā kontekstā ir ārkārtīgi svarīgi uzsvērt to, cik svarīga ir kriminālu noziegumu prevencijas pasākumu un cietušo aizsardzības pasākumu apkopošanu. Eirojust un Eiropas eh, tiesību sargājošo iestāžu sadarbība pieprasa sadarbību arī krimināltiesību jomā. Viljam Kungs jau šeit stāstīja par Eirojust darbību, un jā, tiešām ir ārkārtīgi svarīgi turpināt sadarbību Eiropas Savienības ietvaros, taču vienlaicīgi mums ir nepieciešams noskaidrot, kādas tad ir dalību valstu tiesību sargājošo iestāžu uh, pilnvaras un ko vajadzētu vairāk darīt Eiropas Savienības līmenī. Šeit mēs vēlētos uzsvērt starp valdību sadarbības lomu Eirojust ietvaros. Pēc mūsu domām tieši šajā līmenī sadarbībai vajadzētu turpināt attīstīties tālāk. Eiropas uh, prokuratūra varbūt nav labākais ris, tas ir labs risinājums, un tomēr mums ir jāturpina sadarboties arī starp citiem līmeņiem. Vēl bez tam ir ārkārtīgi svarīgi attīstīt arī citus instrumentus, lai noteiktu, vai šie instrumenti atbilst viņu mērķim. Mums ir jāturpina strādāt tādā pašā garā un jāturpina izveidot un stiprināt uzticēšanos starp dalību valstīm, jo, starp, tā, jo savstarpējās atzīšanas jomā krimināla likuma ziņā tam, tam būs nepieciešams laiks. Šādā kontekstā ir ārkārtīgi svarīgi ņemt vērā arī dalību valstu individu, katras dalību valsts eh, tiesību sistēmas un arī krimināla likuma specifiku katrā dalību valstī. Šā iemesla dēļ es vēlētos uzsvērt to, cik svarīga ir starpvaldība sadarbība Eurojust ietvaros. Un rītā noslēguma sēdē es eh, vēl turpināšu runāt par to, cik svarīga ir sadarbība starp Eiropolu un Eurojust. Priekšsēdētājs, paldies! Tā kā ir vēl runāt gribētāji, es vēlētos eh, pateikt, cik ārkārtīgi svarīgi ir pabeigt šo sēdes daļu precīzi 6.30. Basiliki kungs no Grieķijas parlamenta lūdzu. Eh, Paldies, priekšsēdētāji! Paldies Eiropas parlamentam! Tas ir liels gods uzstāties Eiropas parlamentā tieši tik izšķirošā brīdī manai zemē. Korupcija izplatās arvien vairāk un ir jāveic politiskas aktivitātes. Krīze var vēl arī pāsināties turklāt un padziļināties tā, kā mēs to vēl pat nevaram paredzēt. Eirojust ir struktūra, kas nacionālajiem parlamentiem var palīdzēt uh, īstenot noteiktus pasākumus, kas ir valsts interesēs, uh, Un man ir jautājums, vai ir veikti pētījumi, vai būs pastāvīgs mehānisms, kas ļautu izpētīt, kā likumdošanas pasākumi vai jauni likumdošanas akti dalību valstīs savstarpēji uh, miedarbosies. Runājot par Eirojust mērķiem vai Eirojust strādā arī ar lēmumiem, kas tiek pieņemti dalībvalstīs, piemēram, par mazgadīgo aizsardzību. Ja? Ir divi cilvēki, kas ir iesaistījušies kaut kādās nelikumīgās aktivitātēs, bet atrodas Eiropas saimnībā, bet nav Eiropas Savienības pilsoņi. Kas notiek tad? Vai ir arī noteiktas prioritātes par to, kā izpētīt struktūrālo iespaidu? Mrs. Kinga Gons. Un tagad Kingai Konsai, Kongsai vārds lūdzu no Eiropas parlamenta. Paldies, priekšstādātāja kungs, ārkārtīgi īsi jautājums un vairāki komentāri. Viljams kungs pieminēja Eiropas aizsardzības orderi un, protams, arī parlaments bija iesaistīts šā ordera izveidē un par to, cik tas ir svarīgi. Vai jūs domājat? Vai jūs uzskatāt, ka šis Eiropas aizsardzības orderis piespiedīs labāk un ātrāk sadarboties dalību valsts tiesību sargājošās organizācijas un iestādes, un vai tas radīs uzticēšanās pieaugumu arī nākotnē citu tiesu lietu izskatīšanām. Tātad Eirojust, runājot par personas datu aizsardzības uzlabošanu un arī šī te demokrātiskā pārskata atbildība Kā tas sadarbosies? Un jautājums eh, par, par pieklājību, tātad norādīt vai nenorādīt kādu, vai jūs sauksiet kādus vārdā. Priekšsēdētājs, paldies! Un tagad eh, no Itālijas senāta Maridatī kungs, lūdzu. Paldies, paldies priekšsēdētāji kungs. Es runāšu burtiski telegrāfiskā stilā, un tomēr man ir jāizsaka vairāki komentāri. Vispirmām kārtām, ko grieķu kolēģi te tikko teica. Es arī vēlētos pajautāt, kas tad notiks ar mūsu ieguldījumu? Vai tas mūsu teiktais tiek ņemts vērā, vai būs eh, sava veida dialektiski vingrinājumi? Pretējā gadījumā, vai tad tam ir vispār jēga, jo, protams, mēs esam šeit Eh, atbraukuši, Itālijā un Grieķijā ir krīze, par to maksā nodokļu maksātājiem, tā ir visiem pārējiem. Tātad, vai tas, ko mēs šeit runājam, vai tam ir kāda jēga, vai to kāds ņems vērā un ja, tad kur? Otrs, Alfāno kungs jau to pieminēja, bet vēlos vēlreiz atkārtot. Eiropai, pareizāk sakot, Eiropas padomē ir nepieciešams izveidot sava veida pagaidu komiteju, ja vēlaties, tātad izveidot kaut kāda veida komiteju, kas nodarbotos ar pārobežu krimināllietu apkarošanu, jo pārobežu kriminalitāte tikai pieaug, tās ietekme uz brīvības, drošības un tiesiskuma telpu vairs nav apturama, un patiesībā uh, Šobrīd jebkura nacionāla problēma lielākā vai mazākā mērā ir kļuvusi par internacionālu problēmu. Ko Eiropas Savienība dara, lai aizsargātu iedzīvotāju brīvības? Tātad runāšu ļoti, ļoti īsi. Eiropol un Eurojust. Bet jūs nerunājiet par citām organizācijām un aģentūrām jo patiesībā vai tad tie nav divi vienas un tās pašas lietas aspekti? Mums ir jārunā skaidrā valodā. Priekšsēdētāja kungs, mēs ļoti, mēs gadiem atpaliekam no realitātes. Mēs esam atpalikuši jau tā, ka mēs jau vairs nevaram saprast, ko Eiropa un Euro just ir spējīgi izdarīt. Tātad mēs šeit dzirdējām, ko abas aģentūras dara, mēs esam dzirdējuši par to, kā tiek izveidota likumi, bet mums ir konkrēti jānoformulē Eurojust mandāts un Eurojust eh, kritēriji un uzdevumi. 45 prokurori, 200 darbinieki Eurojustā ir vairāk kā simts, kas strādā, es nezinu, kāda ir to pārējo simtu kvalifikācijas, un 15 eksperti. Tā tad sarēģinot visu kopā, tā ir organizācija, kas ir tātad aģentūra, kas ir neliela, taču efektivitātei tai vajadzētu būt labai. Tā tad jautājums nav par to, cik daudz cilvēku strādā Eurojust, jautājums ir par to, cik šis Eurojust strādā efektīvi. Tātad, ja neviens neņem vērā to, ko mēs šeit sakam, tad kāda ir jēga šādai konferencei? Un, ja mēs šeit runājam, tad kurš konkrēti darbosies un ātri darbosies? E, Eiropas, e, Eurojust ir tikai koordinējoša vienība un ir jābūt arī kādam citam, kas darbojās. Uh, Eurojust šeit jau izskanēja, ir jāsadarbojās labāk ar dalību valstīm, taču jūs nevariet sagaidīt, ka cilvēki griezīsies pie organizācijas, pie šīs te Eurojust tikai tāpēc, ka tai ir nosaukums. Organizācijai ir jāspēj palīdzēt dalību valsts tiesību sargājošajām iestādēm. Eurojustam ir jābūt datu bāzei un dalību valstīm šai datu bāzei ir jābūt pieejamai. Pretējā gadījumā tam nav nekādas nozīmes. Uh, Tātad, piemēram, Itālijas mafijas tiesu sēdes. Es saprotu, ka, jā, es saprotu, ka man jau ir beidzies laiks, es saprotu jūs zīmi, priekšstādātāja kungs, bet jums ir jāuzklausa manas bažas. Man nepatīk, ka mēs šeit esam sapulcējušies tikai formāli apsvērumu dēļ, un jēga šim pasākumam nav nekādas. Ja mēs nevaram pateikt, ko mēs gribam, ja mēs nevaram pateikt un piedalīties diskusijās, tad kāda ir jēga šeit tikties priekšsēdētājs? Paldies! Un tagad no Grieķijas parlamenta Cavaras kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms gribu apsveikt profesoru kungu par ļoti interesanto runu un izteikto kritiku. Mums tiešām ir jāpiedzīvo katarse dažādos Eiropas Savienības līmeņos, lai katrs beidzot saprastu, kāds termins ko apzīmē un kas ar ko ir jāsaprot, jo dažkārt vienkārši tas ir kaut kas ļoti mākslīgi sagudrots. Es gribētu runāt par vienoto tiesiskuma, tiesiskuma telpu. Um, Ko tas nozīmē? Atbildība par noteiktiem jautājumiem, par eh, tiesībām dalību valstīs ir dalību valstu rokās. Te nav iespējams nekādas aktivitātes, kas attiektos uz visu tiesiskuma telpu vai vienotu tiesību telpu. Sadarbība ir iespējama procedūru līmenī, bet ko es gribēju teikt? katram pilsonim jebkurā brīdī ir jābūt iespējai redzēt, ka Eiropas realitāte ar viņu vispār ir saistīta, ka Eiropola un Eirojust darbojas viņa labā. Es gribētu vēl runāt par korupciju, par politiķu korupciju un valstu um, amatpersonu korupciju. Um, korupcija raksturīga daudzās un arī lielās valstīs, tā ir pārobežu problēma un par šo problēmu ne, nerunā pietiekami aktīvi. Ja mēs tiešām gribam novērtēt eirojus darbību un kontrolēt to, tad šai organizācijai ir jābūt tādai, lai mēs varam redzēt, kā tā darbojas, un varam tiešām redzēt, ka tā ir darbojusies efektīvi. You, Paldies Varas kungam, un pēdējais jautājums. Tātad es vismaz paskaidrošu. Eiropas parlamentā ir pastāvīga komiteja, un mums ir jāievēro laiks. Tātad es atvainojos, man visiem ir jāpasaka ka e, mēs tikko teic, mēs tikko dabūjām zināt, ka 66.30 tūkiem ir jābeidz strādāt, tulkošanas sistēma beidz strādāt, un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi ievērot laiku. Un e, mēs, protams, nedrīkstam Mums ir jārunā par Eurojust un par Europolu, mums ir jāsaprot, ka e, mēs varam runāt par to stundām vai pat dienām, un tomēr mums ir jābūt efektīviem, un e, tā tad es pēc tam došu vārdu panelistiem. Tagad e, Končetas kungs e, lūdza vārds jums, tikai viens jautājums priekšsēdētāji kungs, liels paldies, runāšu ļoti, ļoti, ļoti, ļoti, ļoti, ļoti, ļoti īsi. Uh, divi jautājumi. Un eh, šie jautājumi attiecās no dalību valstu, dalību valstu parlamentiem, tie ir ļoti svarīgi. Es pilnībā piekrītu, ka mums ir jālisabonizē Eurojust. Un tomēr es uzskatu, ka mums ir jālisabonizē visa brīvības, drošības un tiesiskuma telpa. Es eh, pilnībā piekrītu, ka tas, kas cilvēkiem liekas svarīgi, tas lielā mērā ir saistīts ar nacionālo aspektu, bet, kā jau šeit izskanēja, kriminalitāte un krimināla nozieguma kļūst ar vien globālāka rakstura. Šeit jau tika pieminēts Eiropas aresta orders, ir tiešā mērā saistīts ar Eiropas izmeklēšanas orderi. Patiesībā es uzskatu, ka šāda veida konference ir ārkārtīgi svarīga, jo tā ļauj mums dzirdēt vienam no otra, kas notiek citās dalībvalstīs. Tā tad Eiropas, in, Eiropas izmeklēšanas orderis saskaņā ar padomes um, vēlmi, bet šeit es nepiekrītu. Tā tad, piemēram, ja policijas iecirknis vienā valstī vai policists kādā valstī pie tam eh, ir tādas valstis. Šeit ir putra, jo ir tādas valstis, kurās eh, izmeklēšanu sāk policijas iecirknis un policists, un ir tādas valstis, kur izmeklēšanas orderi izsniedz tiesa. Tā tad jautājums par to, kas notiks ar tiem cilvēkiem, kuri nonāk tiesību sargājošo iestāžu redzeslokā. Vai tad eh, šis te Eiropas izmeklēšanas orders tad būs Eiro just kompetencē? Es uzskatu, ka būtu svarīgi, ja mums šeit tiktu sniegt atbildi par to, bet es nezinu, vai Eiro just var uzsākt pats savu izmeklēšanu. Ir pieejami dati, ka ir valstis, kuras Eurojust piegādā informāciju un ir tādas, kuras nē. Taču runāsim skaidru valodu. Mēs strādāsim ar konkrētiem uh, ziņojumiem, kas Eurojust sniegs lielākas pilnvaras, vai tas mums ir vajadzīgs. Tāpēc Eurojust izmeklēšanas iniciatīva būs sava veida jauns instruments, kas ļaus sadarboties pārobežās, un iespējams, ka ir valsts, kuras tam nepiekritīs prieksēdētājs. Tagad es dodu vārdu prezidijā stēdējošiem, uh, viss ir gatavi jau doties uzreiz, bet tagad es dodu jums iespēju atbildēt pēc iespējas īsāk. Pirmais Viljams kungs. Es runāšu ļoti īsi. Vispirms eh, vēlētos pieskarties datu aizsardzībai. Man nav laika atbildēt uz katru deputātu uzdotajiem jautājumiem, taču vispārīgos terminos runājot datu aizsardzība, Eurojust ir tāda, ka nevajag uztraukties par šo datu aizsardzību. Pirmām kārtām. Uh, informācijas turētājs ir dalība valstis, vai arī šī informācija mums ir nodota vai Eurojust vai Europol, lai arī kam informācijas turētājs un informācijas kontrolētājs ir dalība valsts. Bet informācijas izmantošana, piemēram, izsakošanā, izmeklēšanā, jebkurā gadījumā būs kādas citas dalība valsts, tad jurisdikcija. Un otrais, runājot par datu pārstrādi, un to dara mūsu kopīgā uzraudzējošā iestāde. Un jēga tam ir tāda, ka ir tiesiska uzraudzība, tātad e, kompetenta juridiska uzraudzība. Šeit izskanēja kritika, to teica vairāku deputāti, kritika, kas ir vērsta pret Eurojust, un es šo kritiku neakceptēju. Daudzi no kritikas punktiem nav adekvāti. Eurojust ir bijis ļoti veiksmīgs projekts Eurojust darbojas jau desmit gadus. Jāsaka, ka mūsu darbības apjoms ir pieaudzis dramatiski, pozitīvā veidā. Mēs pozitīvi palīdzam dalību valstu izmeklēšanas iestādēm un prokuroriem. Es akceptēju kritiku tādā ziņā, ka mums nekavējoties ir jāmācās un jāizplata tā informācija, kas mums ir, lai to iegūtu dalību valsts. Tātad Eurojust nākotnē būtu jādarbojas kā informācijas izplatītājam. Vēbers kundze lūdzu. Viens teikums. Ja mēs vēlamies izveidot brīvības, drošības un tiesiskuma telpu Eiropas Savienībā, tad mums ir jānodrošina tas, lai Eurojust nākotnē kļūtu daudz spēcīgāks. Bija brīdis pirms desmit gadiem, kad Eurojust bija maziņš, un desmit gadu laikā izveidojot uzticēšanos no dalību valstu puses. Eurojust, kas bija ļoti veiksmīgs projekts jau pašā sākumā, ir pieaudzis savā pašapziņā, ja vēlaties. Patiesībā tās ir dalību valstu valdības, kuras nevēlas Eurojust sniegt lielākas pilnvaras, lai Eurojust varētu pacelties augstākā savu pilnvaru līmenī. Un es beidzot, Labaila kungs. Es vienvārdu praktiski prioritāte. Prioritāte ir um, Eiropas uh, padome, kurš uh, ir jau noteicis 85. panta mm, definīciju, un um, šī definīcija ir jāievēro. Mm, lūk, 60 uh, lapus eiro just uh, ziņojumā. Uh, ir um, aprakstīts, um, aprakstīti visi trūkumi, kas vēl jālabo. Turklāt es piekrītu iepriekšējiem runātājiem. Eirojust ir um, ļoti lieliska organizācija, kura ir jāpalīdz, jo tā ir milzīgs potenciāls, ko mm, nosaka arī līgums. Paldies! Un burtiski pēdējais atgādinājums rītā. Mums būs tas gods, ka mūs eh, vadīs eh, sēdi, vadīs eh, dalību valstu parlamentu un palātu vadītāji. Rītā tātad būs Čisvika kungs, kas ir apvienotās karalists pārstāvi parāds iekšļu komitejas priekšsēdētājs. Vēlētos atgādināt, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai mūsu debats sāktos deviņos, bet jums ir jāsaņem arī ieejas caur, caurlaide mūsu e, parlamentā, un katru dienu jūs šādu caurlaidi saņemat jaunu. Tātad jums ir jāsaņem caurlaidi turpat, kur jūs to saņēmāt šodien. Un tagad, godātie deputāti, visi esat laipni aicināti uz pieņemšanu, kas notiks stāvu zemāk zem šī stāva, un tas ir mezanīnā. Tātad viss lētni aicināt uz kokteili. Rīt tiekamies! And thanks to the interpreters.